Buenas tardes. Vamos a empezar con la. Sveicināti. Mēs atsākam sēdi, došu laiku, lai sanāk vairāk e, deputātu, jo mums ir ļoti interesanta uzklausīšana. Tas ir e, samērā īsts pasākums attiec uz Eiropas jaunatnes dienām tās un jūs atcerēsieties, ka eh, pagājušā gada maijā parlaments organizēja jauniešu tikšanos Strasbūrā. Šajā sakarā vairāk nekā 6000 jauniešu sanāca kopā, lai apspriestu Eiropai aktuālus jautājumus. Un šajā pasākumā izskanēja daudzas labas idejas, attiecīgi birojas izlēma, ka ir jāveic pēcdarbs, piesaistot dalībnieks. Un tāpēc Mūsu priekšā ir trīs Eiropas jaunieši, kuri prezentēs vairākas no idejām, kas ir sagatavotas kopā ar viņu biedriem. No, tie ir Slovākijas Miroslavs Hanešs, Austrijas pārstāvis un Dānijas pārstāvis, ar kuru biogrāfijām varat iepazīties. Uzklausīšanas publika ir plašāka nekā parasti, jo e, tā tika iz, izziņota jauniešu tīklā. Daudzi no dalībniekiem attiecīgi seko mums tieši saistē. Jūs var, varat arī sekot Twitterī ar hashtagu iHearings un arī klausīties mūsu komitejas tīmekļu vietni. Kāpēc šī klausīšana būs iesa? Tāpēc, ka mēs vēlamies dzirdēt jauniešus un viņu idejas, un arī tāpēc jūs lūdzu, lai jūsu idejas ieteikumi uh, un e, labojumi tiktu izteikti pusotras minūtes e, laikā. Ceram, ka dalība būs maksimāli augsta. E, sākotnēji ik viens izklāstīs savas idejas divas minu, divu minūšu laikā, pēc tam varēs atbildēt divi deputāti un būs jautājuma atbilžu kārta. Tādējādi kopumā izskanēs sešas idejas un ja mēs e, ievērosim sev atvēlēto laiku, tad varēsim izteikties praktiski visi. Un tagad sāksim ar pirmo ideju kāri. Mēs runāsim par armiju un e, kopīgo aizsardzības e, politiku. Vārds Miroslavam Hanokam, divas minūtes. Uh, muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks šodien ārlietu komitejā izklāstīt savas idejas. Mums bija dažādas plašas diskusijas tikšanās laikā Strasbūrā un uh, Es gribētu šajā sakarā piedāvāt dažas idejas Eiropas parlamentam. Eiropas tautas vēlas demokrātiju un brīvību. Mūsu pienākums ir aizstāvēt mūsu vērtības un kultūru un mieru. Mēs nevēlamies kopēju armiju, bet vēlamies Eiropas ārmiju aliansi, kas palīdzētu veidot spēcīgu militāro sadarbību. Es aicinu palielināt militāros tēriņus, lai veidītu šādu aliansi, ko atbalstītu Eiropas Savienība. Ja mēs salīdzinām Eiropas un Savienoto valstu militāros izdevumus, tad federālais budžets ir 28% no IKP un Eiropā ir 1% no Eiropas IKP budžets ir visbūtiskākais mūsu ambīcija rādītājs. Dalībvalstis balstās uz militāru sadarbību ārpus Eiropas Savienības ietvariem, un tās neskar visas dalībvalstis, un nav ko, šie jautājumi koncentrējušies ekskluzīvi uz Eiropas interesēm. Tāpēc es gribētu aicināt veidot ei Er, Opas militāro aliansi ar budžetu, kas katru gadu pieaug par 1% līdz sasniedz 5%, eh, kas varētu piedalīties eh, Eiropas Savienības misijās un eh, armiju vadītu ārlietu augstais un, un drošības jautājumu pārstāvis. Šeit ir vairāk izaicinājumi. Viens no tiem ir aizstāvēt mūsu uh, E, vērtības, taiskaitā aizsardzības e, jomā. Paldies, ka uzklausījāt manu priekšlikumu. Paldies, Miroslav, turpina priekšsēdētājs, un paldies, ka iekļāvies atvēlētajā laikā. Otra ideja, kas izskanās šodien, ir viedokļa apmaiņa pār mūsu komitejai būtisku jautājumu. Un otrā ideja attieksies uz Krievijas un Ukrainas jautājumu. Paldies! Šis tēmāts bija sarežģīts. Tas netika apspriests jaunatnes dienās, jo tas vēl nebija noticis, un es gribētu aicināt risināt Krievijas Ukrainas stāvokli, un mēs varētu sākt ar to, ka atsakamies no augstākāra mentalitāti vairāk kārtīgi, kad Dānija apmeklēja Eiropas parlamenta apmeklētāji, mēs tikāmies ar viņiem un uzdevām jautājumu, ko darīt ar Krievu un Ukrainu, atbildes skanēja. Uh, mēs, ja pajautāsim savienotajām valstīm, un es gribētu aicināt nejautāt vispirms savienotajām valstīm, bet uzrunāt Eiropu un uzņemties atbildību pašiem. Nevajadzētu būt tam, ka tās ir savienoto valstu vai Obama lietas, un pēc tam vairākas valstis seko savienotajā um, valstīm. Tas nav tā, ka Eiropa ieņem vienotu nostāju par vienotu jautājumu. Tālāk mums ir jāuzņems atbildība pašiem par sevi un jāveido viena kopēja doma, kā arī izsināt situāciju. Ar pirmo soli turpināt sankcijas. Un otrkārt, otrais solis - atbalstīt Ukrainu finansiāli un tehniski saskaņā ar asociācijas nolīgumu. Nav tik būtiski tas, kā mēs darām to šobrīd, bet tā būtu Eiropa, kas eh, to dara, un nevis dažas eh, Eiropas valstis, kuras atbalsta Savienoto valstu misijas. Paldies! Paldies! Un tās viss ir saistāms ar trešo ideju apmaiņu par kaimiņu attiecību politiku un paplašināšanos vārds Mihailam Maieram. Thank you very much. Paldies par iespēju izteikties. Ir liels prieks un gods izteikties vairāk nekā 6000 cilvēku vārdā, kur apmeklēja AI pasākumu, jeb jaunatnes dienas. Un šīs jautājums ir cieši saistīts ar to, kas tiek diskutēts ārlietu komitejā. Eiropas Savienība ir lielākā daudz nacionālā alianse pasaulē Un eh, ir tādi piemēri kā Balkānu valstis, eh, Turcija, Moldova. Tomēr paplašināšanās ir ļoti rūpīgi, ir jāapspriež Eiropas Savienībā Eh, ar Turciju. To var turpināt tikai tad, kad ir atrisināts problēmas ar cilvēktiesību korupciju. Tas turklāt attiecas ne tikai uz Turciju, bet uz visām jaunajām dalību valstīm. Un, jā, ir lēmums neuzņemt valstis Eiropas Savienībā, tad nevajag aizmirst par tām. Es nesen biju Moldovā un Moldovas iedzīvotāji cer kādu dienu pievienoties Eiropas Savienībai, viņi cer uz attīstību, un Eiropas Savienībai ir jāizmanto savā politiskā un ekonomiskā vara, lai varētu uzlabot eh, situāciju viscaur Eiropā ne tikai eh, tās dalībvalstīs, bet arī kaimiņu valstīs, un tas iekļauj taiskaitā Ukrainu. Tāpēc neaizmirsīsim pār šīm valstīm. Paldies! Paldies! Un... Tagad pāriesim pie viedokļa apmaiņas ar deputātiem. Dod vārdu eh, Annai Gomešai. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti labi, ka ir uzdots šis jautājums, jo pēc teroristu uzbrukiem Parīzē. Eiropas pilsoņiem šis jautājums ir pat vēl būtiskāks. Es domāju, tas ir būtisks arī mūsu valdībām, jo nav izdarīts tas, kas bija jādara. Un tas arī gan bija norādīts Eiropas drošības stratēģijā par sadarbību, par eh, drošību aizsardzību. Frederika Morgarīni pirms dažām dienām rieģējot uz Parīzes uzbrukumiem norādīja, ka robeža starp pārējo un iekšējo drošību ir kļuvusi. Uh, netverāmā uh, cīņa pret teroristiem ir kļuvusi par iekšēju cīņu. Mums ir aptuveni 3000 jaunu eiropiešu, kur cīnās eh, kaujinieku rindās Irakā un Sīrijā, un Eiropas valdībām ir jāuzdod pašām sev jautājums, kāpēc šie jaunie cilvēki ir radikalizēti, kāpēc eh, viņi nav atraduši E, iespējas e, dzīvē. Es strādāju sēdē komitejā parlamentā un ticu, ka Eiropa ir jādara vairāk un ka ir nepieciešami militāri muskuļi, kopīgas darbības un uh, lielāka vērtība par to naudu, kuru iztērē mūsu valdības un dažkārt ieslīgst tuvredzīgā nacionalistiskā pieeja. Mums ir jāstrādā kopīgi, kaut vai mēs dalāmies ar uzlīkošanas datiem vai uh, kopīgi gatavojot eh, karavīrus, stāties pretī draudiem, ar kuriem mēs saskaramies, jo mūsu pašu drošība ir lielā mērā atkarīga no drošības ārpus eh, Eiropas. Palūkosimies uz Lībiju, eh, Sīriju, tās tālu tālu. Paldies, deputāti Gomeša, nākošais runātājs deputāts Van Orders. Uh, uh, Paldies, priekšsādātāji! gribētu um, komentēt Miroslavu uzdoto jautājumu. Es, um, diemžēl, gan pašos pamatos nepiekrītu šai izvirzītajai idejai. Un uh, Gomešas kundze, nu, gluži, tas man nepārsteidz, ka viņi to atbalsta. Tas būtu ļoti labi, ja jaunie cilvēki, ko jūs pārstāvat, būtu gatavi stāties Eiropas uh, bruņotajos spēkos. Mums ir nepieciešams, lai vairāk jauniešu būtu mūsu bruņotajos spēkos, un es gribētu redzēt arī šo apņēmību. Protams, mēs visi gribam mieru, un mieru nepieciešams aizstāvēt. Priekš tam ir nepieciešami spēcīgi bruņotie spēki, bet tam ir nepieciešami, tāpēc ir vajadzīgi spēcīgi nacionālajie bruņotie spēki. Mums jau ir Eiropas militārā alianse, kuras nosaukums ir NATO, mums ir liela priekšrocība, ka mums ir arī apvienotajām Savienotiem valstīm savus īpatsvars šajā aliansē, bet tā ir alianse. Un nav nekādas norādes, ka jebkura Eiropas Savienības valsts vairāk gribētu tērēt aizsardzības nolūkos. Un uh, nevar teikt, ka, nu, ja mēs to visu saliekam kopā, nu, tad jāsaka, troksnis būs lielāks. mēs neredzam, kā es teicu, nekādu vēlmi no dalību valstu puses tērēt vairāk aizsardzības uh, nolūkos. Tikai divas uh, valstis ir uh, sasnieguši 2% no IKP, kas ir NATO mm, šī bāzes līnija izdevumiem. Es nezinu, vai tādos bīstamos apstākļos palīdz tas, ja mēs mēģinātu veidot kaut kādu Eiropas Savienības sistēmu un aizsardzības uh, spēku. Izmantosim to, kas darbojas. Tas ir NATO un Nacionālo uzbruņotos spēkus, un uh, cerams, ka tas viss kopā kļūs efektīvāks. Paldies! Paldies, nākošais runātājs deputāts Aušrevičus. Thank you, President. Indeed. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām sākumā gribētu paust atbalstu tā, ka mēs uh, uzklausām Eiropas uh, jauniešu dienu pārstāvis, un uh, te nu mums priekšā bija prezentācijas par dažādiem jautājumiem. Es novērtēju Dānijas pārstāvis prezentāciju, viņa pauda savu viedokli ļoti skaidri, un gribētu izteikt komentāru jūsu idejām. Man šķiet, ka Dānija bija, nu, jāsaka tā, uz robežas augstākā laikā, nemaz nerunājot par Bornholmas salu, kas ir vēl vairāk uz austrumiem, tā tad visi negatīvie aspekti, kas var būt, esot uz rietumu un austrumu robežas tādai valstī, kurā nav autoritārs režīms. Man šķiet, ka Eiropa un rietumi kopumā ir lielākie ieguvēji no tā, ka ir beidzies augstais karš. Mēs neesam par to, lai sāktu jaunu augsto karu. Tas ir pilnīgi tāds pārprasts signāls, ko mēs dažkārt dzirdam no Krievijas pārstāvjiem, ka tie esam mēs, kas sākam šo karu, e, grūžot Ukrainu Krievijas rokās. Un es gribētu citēt savu kolēģi, kurš nu pat runāja pirms manis. Eiropa un ASV ir līdzīgi noskaņotas valstis, un mūsu darbība balstās uz vienādiem principiem. Mēs esam par brīvu uh, sabiedrību, par demokrātiju, cilvēktiesībām, tāpēc mums nevajadzētu uztvērt ASV iesaisti uh, Um, Eiropas Savienības uh, darbībās arī, ka tā ir kaut kāda iejaukšanās Eiropas Savienības uh, politiskajās nostādnēs. Tāpēc, nu, zināmā mērā uh, nepiekrīt dažām jūsu idejām, un es ceru, ka mums vēl būs citas iespējas pārunāt jūsu jautājumu. Paldies. E, ir šodien brīdis diskutēt, un tagad, e, lai reaģētu katram uz e, vienu minūtu vārds, vispirms Miroslavam. Jā. Paldies par visiem komentāriem, es tos augstu vērtēju. Jā, mums ir profesionāla armija. Jautājums nav par uh, lielāku kareivu skaitu, bet par sadarbību Eiropas līmenī, nu, tā teikt, tādā idejas līmenī. Es domāju, ka mums ir efektīvāk jāpauž šī ideja, ka ir jāstrādā kopā, ka ir jāizmanto kopīgi izlūk dati un jārīkojas. Tātad Eiropas alianse ir nepieciešama Eiropiešiem. Paldies. Es un minūto, la senjora Mahmud. Mahmud kundze uz minūti. Paldies par jūsu komentāriem par Krieviju un Ukrainu. Es nebūtu nesaku, ka Eiropas un ASV vērtības nevar būt saskaņotas dažkārt, bet es saku, ka mēs nevaram radīt, izveidot vienotu Eiropas identitāti, ja mēs eh, pārāk daudz skatāmies, ko ASV dara no tā savas puses. Jo dažkārt eh, tādas ne nekavējoša darbība ir jāveic, pieņemsim, skatoties to, kā attīstījās situācija Ukrainā, nu tad sēdēt un gaidīt, kamēr Baltais nams nāks klajā ar savu preses relīzi un skatīties, ko tad viņi teiks, nu varbūt, ka tā vietā jādomā, kas Eiropai sakāms. Un ja nu tā sagadās, ka mums ir vienotas vērtības un mēs piekrītam un esam viensprāts, nu tad nav jāgaida un jāsēž, ka viņi nāks klajā ar tādiem pašiem paziņojumiem, kā principā mēs. Es arī piekrītu, ka labi, tā nav Eiropa vai Rietuma, kas sāk šo augsto kāru, bet tāda ideja izskan, kad atkal mēs atgriežamies pie augstā kara mentalitātes, kas galvenokārt bija tā tad Krievijas un ASV starpā, tad, kad augstais karš uh, pastāvēja. Un arī Eiropa tajā visā ir iesaistīta, un arī Eiropai jābūt savam viedoklim. Tā ka ir jāsaprot, kādas intereses katram ir, kā var rīkoties, protams, kā var sadarboties ar ASV, kad tas nepieciešams. Um, atbilde no trešā kolēģa. Jā, paldies, es varu piekrist jūs komentāriem. Un uh, piekrīt arī par tādām vērtībām kā demokrātija un presas brīvība un izteiksmes brīvība. Mums ir nepieciešams aizstāvēt šīs vērtības un, e, tā teikt, eksportēt savas demokrātiskās vērtības, vai tas ir ekonomiskā ceļā, vai arī, jā, nepieciešams mums jāaizsargā šīs vērtības militārā veidā. Jā, tās apdraud teroristi vai kāds cits valsts vai kas cits. Tā tad es ļoti piekrītu savu kolēģu idejām un es gribētu saglabāt šo diskusiju, turpināt, protams, laiks šeit ir ierobežots. Katrā ziņā man būtu liels prieks ja šī diskusija varētu turpināties. Paldies! Paldies, un mēs tagad varam pāriet pie nākamās kārtas, kas notiks tieši tādā pat formātā. Jums būs iespēja runāt divas minūtes par tematiem, kas ir ļoti aktuāls - cilvēktiesības, terorismu draudi un Eiropas Savienība kā globāls spēlētājs. Vispirms runās Eh, pārstāvis Hanovs. Thank you very much. Paldies. Cilvēku tiesības bija ļo, ir ļoti paplārsta tēma, vienmēr bijusi arī Strasbūrā diskusijās, un par to notikuši daudz debatas, tā ka es izvēlējos vienu elementu, kas varētu būt interesants arī jums, un par to arī pastāstīšu. Tātad. Mums ir cilvēktiesība aizsardzības sistēma Eiropas Savienībā un ārpus. Tā vietā, lai tikko aizsargātu cilvēki, notiek uh, birokrātiskas uh, cīņas uh, Eiropas cilvēktiesību tiesā un citur, un ņemot vērā to, ka mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība ir demokrātijas simbols un ka tiek ļoti stingri ievērots cilvēku tiesības, tad uh, Eiropas Savienībai vajadzētu aizstāvēt šīs uh, vērtības un brīvi izteikšanos. Mana doma ir tāda, izveidot kopīgu komiteju starp uh, Uh, cilvēku tiesu un uh, Eiropas tiesu un nodrošināt Eiropas cilvēktiesību aizsardzību. Tātad nepieciešams kodikācijas priešlikums kopā ar uh, um, Eiropa padomi un nepieciešams par to balsot un attiecīgi pieņemt. Nepieciešams izstrādāt vienotu cilvēktiesīgu hartu visām institūcijām. Uh, ir nepieciešams informēt jauniešus uh, par šo iniciatīvu, jo mums ir jācīnās par to, lai pasauli būtu drošāka un uh, tas arī būs skaidrs katram pilsonim. Nepieciešams veikt konsultācijas ar uh, sabiedrību un vietējiem reģionāliem ekspertiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Eh, Eiropas padomei būtu jāparedz arī finansējums eh, šai iniciatīvai, atbalstot eh, cilvēktiesību aktīvistus. Tas arī ir viss īsumā, un es labprāt uzklausīšu uz komentārus. Muchas gracias, y ahora sobre terrorismo. Paldies tālāk par terorismu draudiem. Dosim vārdu Dānijas pārstāvēji. Thank you very much. Paldies vēl viena sarežģīta tēma, par kuru izteikties tikai divu minūšu laikā. Lai Eiropas Savienība varētu reaģēt atbildot uz terorismu darbībām ārpus Eiropas Savienības, es gribētu ierosināt paredzēt vēl papildinājumu. Kopīgu armiju vēl paredzēt pie miera korpusu. Tā tad mēs varētu šo Eiropas Savienības kopīgo armiju, tā teikt, armijas vienību pievienot tam. Tātad šī kombinācija tad varētu nodrošināt Eiropas tādu intervences spēku, kas varētu nodrošināt humāno palīdzību terorisma upuriem un varētu arī uzbrukt teroristu nometnēm. Atkal Eiropai ir jāuzņemas atbildība par savu likteni un jābūt vienotākiem. Muchas gracias. Y ahora vamos con otro. Paldies. Vēl viens ļoti interesants tēmats ir Eiropas Savienības kā globālā spēlētāja loma. Vārds Austrijas pārstāvim. Um, the last issue. Paldies. Pēdējais jautājums. Tēma uh, Eiropas Savienība kā globāls spēlētājs visas idejas, kas šodien tiek pārunātas un visas lietas, kas tik minētas, viss ir atkarīgs no viena priekšnosacījuma, vai Eiropas Savienība ir spējīga runāt vienā balsī kā spēcīga savienība, vai tās ir 28 dalībvalsts, kurai katrai ir sava tēma. Nevienmēr ir skaidrs, ko grib Eiropas Savienība, jo, kā es teicu, bieži vien ir 28 atsevišķas balsis. Runājot par globāli svarīgiem jautājumiem, tad mēs dzirdam Ķīnas balsi, izsakās Vašingtona, bet eh, bieži vien nav Briseles valsts, eh, reaģēja Berlīne, Parīze vai Spānija. Protams, priekš tā ir nepieciešams dziļāk integrēt Eiropas Savienības politiku. Arī tas nozīmē dažu tiesību, pienākumu nodošanu no nacionālā līmeņa, Eiropas Savienības līmeņa, un varbūt tur izmaiņas tā tad nav iespējams, bet tam vajadzētu būt ilgtermiņa mērķim. Ir daudz jautājumu, kurus var atrisināt tikai nacionālā līmenī. Visa šīs kaimiņattiecība politikas un uh, militārās lietas. Tur ir nepieciešama tiešām dziļa integrācija tā, ka mm, ļausim, veidosim Eiropas Savienību kā globālu spēlētāju, kas izsakās vienotā balsī. Paldies, un tagad mēs varam pāriet pie debatēm ar deputātiem. Vispirms došu vārdu deputātei Lunačēkai. <clears throat> First... Paldies! Es arī gribētu pateikties tiem, kas uh, piedalās mm, šajās diskusijās. Tā ir mums arī kolosāla iespēja uh, uzklausīt jūs būtu labi, ja mums būtu vairāk laika, bet laiks ir ierobežots. Tāpēc es teikšu divus komentārus. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams, lai Eiropas uh, cilvēktiesība tiesa un Eiropas Savienības tiesa apvienot spēkus uh, um, bija decembrī 2014. gadā Eiropas uh, tiesas nolēmums, uh, un uh, paplašināšanās process atbilstoši cilvēku tiesību hartai tika apturēts. Jā, mums šķiet, ka visiem uh, šķiet jūsu risinājums ir interesants, jo šobrīd uh, Eiropas Savienības lēmums nevar likt priekšā Eiropas cilvēktiesību tiesai tā, ka jā, es te piekrītu, ka būtu vajadzīgs darbs jūsu minētajā virzienā. Pirmajā raundā jau tik pieminēta šī paplašināšanās perspektīva. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi un jā, ir nepieciešams turpināt paplašināšanos, būs debats par Turciju, kas sakos šīm debatēm un pat Turcijas gadījumā. Uh, Daudz no manas politiskās grupas uzskata, ka 23. un 24. sadaļa ir jāatver, jo tieši tur ir runa par uh, tiesiskumu, par uh, masu mēdīju brīvību, izteiksmes brīvību, un tā tad vajadzētu šīs sadaļas virzīt. Un jūs pēdējais komentārs, kad jūs runājat par padziļinātu integrāciju, arī daudz šeit mēs saprotam, cik eh, padome ir spēcīga, lai mm, novērstu progresu tiesiskā regulējuma izstrādē, un mēs e, lielā mērā atbalstam jūs, ka jā, mums ir nepieciešams mazāk pilnvaru, varbūt e, dalība valstīs e, tieši ārējās nesardzības lietās. Paldies! ir vēl papildus eh, deputāti, kur gribēja izteikties, un mēs varam būt elastīgi, ja mēs mazliet samazinām uzstāšanos laiku, lai varat izteikties visi. Nākošais runātājs būtu deputāts Lamsdorfs. Um, tried... Es arī ļoti rūpīgi klausījos un eh, centīšos īsi reaģēt uz jūsu sacīto. Par pirmo jautājumu. Eiropas kopienu Eiropas Savienības tiesa un Eiropas cilvēktiesība tiesa un apvienošana un tam līdzīgi. Jā, tas ir problemātiski, jā, process ir apturēts, mēs vēlētos, lai situācija būtu labāka, bet salīdzinot ar cilvēktiesību situāciju ārpus Eiropas Savienību, es domāju, ka problēma ir tajā, ka, ko vācis mēs saucam par luksusa problēmu. Tā ir tāda problēma, par kur mēs varam satraukties, bet neviens cits eh, pārējā pasaulē pat nesapņotu eh, aizrauties ar šādu problēmu, jo ārpus Eiropas Savienības pastāv ļoti nopietni cilvēktiesību problēmas, un mums ir labāk jācenšas tās risināt un, un konsekventāk jārisina tās. Kas man patika, un to es saku šī parlamenta vicepriekšsēdētājs, kurš atbildīgs par uh, Eh, cilvēktiesībām. Jā, mums jābūt vadošajiem cīņā par cilvēktiesībām. Un tas ir jābūt eh, skaidrredzams. Tāpat arī eh, visiem jāsaprot, ka Eiropas Savienības iekšienē mēs ievērojam cilvēktiesības. Un augotā ir plašsaziņas liedzekļa brīvība, ieslodzīto situāciju. Mums konsekventiem jābūt. Jo no ārpuses mēs Eiropas Savienībā tiekam skatīt kā tas reģions pasaulē, kur lielākoties tiek uh, ievērot cilvēktiesības. Tā ir daļa no mūsu varas. Tas dod mums e, īpaši iespējas. Un to mēs e, tiešām varam daudz ko darīt. Makmūdas kundze, jūs runājat. Mums vajadzētu beigt, jā, vēl kāds grib izteikties, jā, tad es īsi, īsi pabeigšu savu stāšanos. Vairāk Par armiju nevajadzētu tik daudz koncentrēties, bet izglītošanas dienests ir tie, kuri uzskrāja informāciju, ar kuru vajadzētu apmainīties. Un tas, kas notiek šobrīd iekšlietu ministra pēc Šarliebdo uzbrukumiem veido jaunus likumus, bet ir klusums par reālu sadarbību. Un šī joma ir tā, kur ir jāpanāk progress. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs kolēģis Kastaldo. Paldies, priekšsēdētāji. Man eh, ir liels prieks šodien runāt ar jauniešiem par Eiropas jautājumiem. Un eh, es nemaz nesmu daudz vecāks par jums, tomēr ar lielu prieku es skatu jautājumus no jūsu perspektīvas. Es ar lielu prieku eh, sekoju mm, visam, kas izskanēja iepriekšējās jautājumu kārtā Bet jūs runājat arī par būtiskiem jautājumiem. Vai Eiropas Savienība vēl aizvien aizstāv Eiropiešu intereses? Domāju, ka mums šīs jautājumas pašiem sev ir jāuzdod bez apstājas, it īpaši runājot par drošību un aizsardzības politiku. Manuprāt, var pilnīgi noteikti stiprināt Eiropas Savienības militāro koordināciju un tās eh, kapacitāti izmantot noderīgus instrumentus, eh, nenoraidot NATO, bet veidojot to kā otro pilāru un izvairoties no sliktas koordinācijas starp valstīm. Eh, Pār Ukrainu runājot, es negribu uzsākt ļoti garas debatas, taču Aicinu jūs vienmēr skatīt problēmu pēc būtības, analizēt lietas eh, no tuvākas perspektīvas un veidojiet eh, savu priekšstatu par jautājumu. Tālāk par cilvēktiesībām. Mēs visi esam pārliecināti, ka Eiropas Savienība ir jābūt cilvēktiesību čempionam. Bet kā to panākt? Tas ir jautājums. Lai sasniegtu šo mērķi, vai ir mums uh, savi instrumenti? Es saprotu, ka es runāju ilgi, bet arī citi runāja divas minūtes. Kā to un panākt? Veidojot uh, komerciālas attiecības, kas eh, būtu atbilstošas interesēm, kuras un vērtībām, kuras mēs aizstāvam, un noslēgumā par terorismu. Labi, man ir jābeidz uzstāšanās. Es to teicu jau pašā sākumā, saka priekšstādātājs, lai mēs varētu izteikties maksimāli daudz, domāju, ka mums ir jārāda piemērs jauniešiem. Anna Gomeša, Eiropai ir jābūt cilvēktiesību čempionam, bet tai ir pašai apzinās savi trūkumi, un tā nav perfekta cilvēktiesība ziņā. Un viens ļoti būtisks jautājums rieģējot uz terorismu draudiem ir tā, lai mēs nepakļautos šiem terorismiem un neiznīcinātu demokrātiju un cilvēktiesības. Mēs nevaram uh, Eh, noraidīt pamatbrīvības, kā to, piemēram, darīja Buša administrācija ar spīdzināšanas gadījumiem, ar Guantanamo un tā tālāk. Tagad mēs redzam ksenofobiskus, islamofobiskas kustības Eiropā kas vēršas pret imigrantiem, it kā tie būtu saistīti ar teroristiem. Tas ir pilnīgi nepareizi, un mums pret šādām nepareizām idejām e, jācīnās. Par mieru korpusiem runājot, es saprotu, ko jūs domājat, bet mums nav mieru korpus, mums ir humānās e, darbības e, struktūras, un ja mums būs Eiropas armija, tad tā būs jābūt miera armijai, tā būs par mieru, par tiesiskumu lai mēs varētu labāk nodrošināt Eiropas aizsardzību, un tagad piekrīt, ka mums ir labāk jādalās ar izlūkošanas datiem, un labākā izlūkošana starp Eiropas valstīm, lai cīnītos pret terorismu. Paldies, deputāti Gomeši, turpina priekšsēdētājs. Un došu vēl vārdu Korgvijam Maikam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, kundze. Kad uh, Vācija vēl bija sadalīta simtiem mazās valstiņās, tā bija uh, miermīlīga nācija. Kad Vācija apvienojās, mums bija divi pasaules kari. Mums ir tiešām paveicies, ka Eiropas Savienība ir ļoti vāja un tai nav kopīga armija. Paldies! Se me había pasado que el señor Van Orden también tenía la palabra. Muchas... Arī deputāts Van Ordens gribēja izteikties. Could I, could I put a thought back to Vai es varētu atbildēt jauniešiem pavisam īsi? Protams, ka mēs vēlamies patiesu cilvēktiesību ievērošanu, bet varbūt koncepcija par cilvēktiesībām ir tik ļoti nolietot, ka teroristi izvē, eh, izmanto cilvēktiesību ievērošanas nepieciešamību pret mums. No vienas puses mums ir jābūt spēcīgai cilvēktiesību ievērošanas kultūrai, bet no otras puses jā. Ja jāvirzās tālāk eh, Eiropas integrācijā. Es īsti nesaprotu, kā šīs idejas ir iespējams apvienot. Paldies. Terminēts ar turnalī. Un atkal dodu vārdu mūsu jauniešiem Miroslavu uz vienu minūti. Paldies par eh, komentāriem, par eh, visiem tematiem. Cilvēktiesības jauniešiem bija viens no svarīgākajiem tematiem. Tāpat arī e, daudzi ja, jaunieši, viņiem ir neskaidrība par divām cilvēktiesību sistēmām. Vajadzētu cilvēkiem dot iespēju saprast, kādas tiesības viņiem ir un vienu sistēmu, lai to izprastu. Tas attiec arī uz jauniešiem. Paldies par komentāriem un idejām un par iespēju uzstāties šeit un prezentēt mūsu idejas. Paldies! Nākošais runātājs Dānijas pārstāve. Paldies! Paldies deputātei Gomešai par komentāriem man ieteikuma sakarā. Es pilnībā varu jums piekrist. Tai būtu jābūt miera armijai. Un ik vienā gadījumā var te, eh, norādīt uz kādiem pārkāpumiem, kas izdarīti miervārdā, kā mēs varam nodalīt sevi no citām valstīm un citām armijām, kas arī nodarbotos ar miera uzturēšanu. Tāpat arī, ja mēs apvienotu humanitāro palīdzību ar militāro palīdzību un arī tā eh, <clears throat> īstenot uzbrukumus, ja tie ir jāveic miera vārdā. Nākošais runātājs Austrijas pārstāvis. Es ļoti īsi atbildēšu deputātam, kurš atrada plaisu starp cilvēktiesībām paplašināšanos. Es izteikšos mazliet eh, provokatīvi. Ja jūs rūpīgi klausījāties, es teicu, ka Eiropas paplašināšanās var tikt apspriesta tikai ņemot vērā cilvēktiesības, preses brīvību, vārda brīvību, un valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībā, ir jābūt ar izstrādātām cilvēka eh, tiesību vērtībām. Tā ka šeit plaisas nav. Neaizmirsīsim to, kā jau pieminēja vairāki deputāti. Daudzas valstis Eiropā uzskatā Eiropas Savienību kā mērķi, kā pirmo numuru cilvēktiesību ziņām. Un Eiropas uh, jautājums ir atbalstīt šīs valsts, palīdzēt cīnīties tām par cilvēktiesībām un pret korupciju. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies mūsu trim jauniešiem, trim viesiem. Tāpat arī gribu pateikties kolēģiem, kuri aktīvi piedalījās šajās debatēs, un ļoti žēl, ka mums nav vairāk laika. Tāpat arī es pateicos visiem, kas uz, eh, mūs klausījās un sekoja debatēm ne tikai šeit, bet arī Twitterī un internetā. Katrā ziņā atcerieties, ka Eiropas parlamenta durvis vienmēr jums ir plaši atvērtas. Paldies! Vamos a continuar, que se nos... Un tagad mēs um, turpinām sanāksmi un mēs pārējām pie 2014. gada Turcijas progresa ziņojuma. Būs rezolūcijas pirmā projektā skatīšana pār 14. Eh, gada progresu Turcijas ziņā. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Un pirms dodu vārdu referentei, kas ir Kati Pīrī, atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas eh, termiņš 27. janvāris pulksten 6. Un tagad dodu vārdu referentei uz piecām minūtēm. Thank you, Chair. Paldies, priekšsarētāji, dargie kolēģi. Mēs apspriežam igadējo ziņojumu par Turciju tikai vienu nedēļu pēc tam, kad esam pieņēmuši rezolūciju, kurā kopīgi nosodījām nesenos notikumus saistībā ar vārda brīvību valstī. Nesen uzsāktā izmeklēšana, kur veids Turcijas prokurori vietējā avīzē, kas ir pārpublicējusi uh, materiāls no Šarliebdo, Pēdējos divu ar pus gados mūsu bažas aizvien pieaugušas attiecībā uz Eiropas pamatvērtību ievērošanu un veidoja arī būtiskāko sadaļu sarunu procesā starp Eiropas Savienību un Turciju - tiesiskumu ievērošanu un pamatiesību ievērošanu. Turcijas iedzīvotājiem jābūt tiesībām miermīlīgi protestēt, brīvi paust savu viedokli, apvienoties arotbiedrībās, ar Un jāīsteno arī dzimumu vienlīdzību. Kaut arī ir pozitīvi uh, notikumu, piemēram, kurdu jautājumu risināšanu, iesaistoties ar uh, PKK sarunās. Tāpat arī svarīgie lēmumi, ko pieņem Turcijas konstitucionālā tiesa. Uh, Kopaina tomēr ir diezgan drūma saistībā ar demokrātiskajām reformām, it īpaši salīdzinot to ar iepriekšējiem gadiem. Tāpat ziņojumā esmu uzsvērusi arī savas bažas par eh, lielo politisko polarizēšanos Turcijā. Mēs redzam, ka ir nepieciešama arī, arī rūpīgāk sadarboties eh, starp Eiropas Savienību un Turciju. Pastāv strateģiski partnerība ekonomikas un energo Eh, resursu jomā tiek koordinēta ārpolitikas jautājumi un cīņa pret terorismu, kā to vakar skaidri uzsvēra arī Eiropas Savienības ārlietu ministri. Nav šaubu, ka Turcija un Eiropas Savienība ir strateģiskie partneri, un mūsu problēmas attiecībās ar šādu svarīgu partneri nozīmē to, ka mēs nevaram aiziet vienkārši prom, izolēt šo valsti, bet tā vietā mums ir jācenšas vairāk. Unikāla situācija Turcija tad, ka tā ir kandidāta valsts Mums ir daudz dažādu pieejami instrumenti, e, kurus varam izmantot līdzīgi kā ar citām Eiropas kaimiņu attiecību teritorijā esošām valstīm. Es tādēļ aicinu sarunu procesā izmantot visus iespējamos instrumentus, lai dotu Turcijai iespēju parādīt, ka tā joprojām ir apņēmusies palikt uz demokrātisko reformu ceļa. Tāpēc es arī vēlos izmantot Omen Reutens e, ziņojumu darbu Aicinu atvērt 23. un 24. sadaļu sarunās, jo ticam, ka reformas eh, pamatiesība, tiesiskuma, eh, drošības eh, jomā ir ļoti nepieciešama. Es tiešām uzskatu, ka tas ir labākais veids, kā veicināt efektīvu reformu īstenošanu un kā nodrošināt, ka reforma process Turcijā balstās uz Eiropas vērtībām un standartiem. Citi instrumenti sadarbībai ar Turciju būtu izmantot IPA eh, finansējumu, atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, eh, strādāt pie eh, tiesu varas un plašsaziņas līdzakļu brīvības, tāpat arī muitas savienības atjaunināšanu, papildināt politisko di dialogu ar augsta līmeņa ekonomisko dialogu, kopīgi interešu jautājumā, tā skaitā tirzniecības attiecībās ar trešajām valstīm un sniedzot finanšu atbalstu humanitārai palīdzībai Sīrijas bēgļiem Turcijā. Tāpat pastāv arī daudz iespēju Turcijas valdībai tuvākajos mēnešos parādīt eh, apņemšanos īstenot demokrātiskas reformas. Konstitucionālo reformu procesu var izmantot, lai veicinātu pluralistisku, tolerantu un iekļaujošu sabiedrību. Jaunai konstitūcijai būtu jābalstās uz uh, vienprātību plašākajā politiskajā sprektā. Tāpat uh, valdība tiek aicināta izveidot uh, strukturētu pilsoniskās sabiedrības konsultāciju mehānismu. Ankara var turpināt strādāt pie tā, lai sasniegtu eh, mērķus, kas ir uzstādīti sadaļās, kuras nav bloķētas sarunās. Turcija joprojām nav īstenojis normas, kas izriet no EC e un Turcijas eh, asociācijas līguma. Tas joprojām ir šķēršlis e, Turcijas iestāšanās procesā. Es ceru, ka Kiprā atsāksies sarunas e, Anno paspārnē. Kā parlaments e, to vienmēr ir atbalstījis, Kipras atkal apvienošana ir nepieciešama balstoties uz droša un dzīvotspējīga risinājuma pamata, kas balstās uz ANO drošības padomas rezolūcijas. Saskaņā ar iepriekš pieņemtu tekstu parlamentā es uh, arī izmantoja to kompromisu, kas tika atrasts parlamentā, atsaucoties uz šo Turcijas pirmsiesašanas darbu. Ņemot vērā, ka 2005. Eh, gada 3. oktobrē tika atklāts sarunas, un tas ir sākuma punkts ilgstošai procesam, kas balstās uz nosacījumu izpildu un apņemšanos veikt reformas. Paliekot pie šī formulējuma, es ceru, ka mēs varēsim koncentrēt debates uz sarunu procesa satura. Noslēgumā labprāt uzklausīšu jūsu komentārus un aicināšu koncentrēties debatēs uz to, kā mēs varam atdzīvināt šīs attiecības ar Turciju, jo visiem mums ir kopīgas bažas par atsevišķiem iekšējiem notikumiem. Laikā es uzskatu, tas arī mūsu kopējās interesēs, ka Turcija turpina īstenot demokrātiskās reformas un ka Eiropas Savienība kļūst par mm, atbalstītāju šajā procesā, veicinot Eiropas eh, vērtību un standartu ievērošanu. Paldies! Muchas gracias, señora Piri. Ahora Paldies. Saskaņā ar protokolu tagad dosim vārdu ēnu referentiem un uz trim minūtēm vārds Somerkundzei. Jā, ja, Jā, paldies. Sākšu ar pateicību referentei par paveikto darbu Nu, tas nekad nav viegls darbs. Un Turcijas rezolūcija, ko pieņem parlaments, varu apliecināt, ka būs vēl grūtāk ar pēc visiem mūsu grozījumiem. Jāsaka, ka man vēl pāris reizes jāpārlas jūs eh, ziņojumu projekts. Man ir nedaudz grūti to darīt, jo atsevišķi punkti, kas mums ir svarīgi, parādās vairākās vietās tekstā. Man te nav pareizā secībā šie punkti dokumentos, atvainojos par to. Tātad eh, dažas piezīmes, kuras vēlos izteikt. Tā arī pareizi ir rakstīts, ka Turcijai vēl daudz kas ir paveicams. Tomēr e, es būtu vēlēsies dažviet e, skaidrāku formulējumu. Varbūt kopīgi mēs to arī panāksim. Rezolūcijā pagājušajā nedēļā mēs jau ļoti labi sadarbojāmies, tā skaitā ar e, referentiem no citām politiskajām grupām. Es domāju, ka šādā garā balsoties uz rezolūciju, mums tad vajadzētu arī turpināt darbu. Es domāju, ka mēs to varēsim paveikt. Kā es sacīju, ir jāizsakās skaidrāk, kā mēs to paveicām ar iepriekšējo rezolūciju, un es uzskatu, ka mēs mierīgi varam vienu vai otru lietu no rezolūcijas par plašsaziņas līdzekļu brīvību mierīgi arī citēt šajā jūsu dokumentā. Lai būtu arī pilnīgi skaidrs, nevis vienkārši atsauci. Atsauci var viegli palaist garām lasot. Es domāju, ka mums vajadzētu varbūt pat atkārtoties vienā otrā vietā, un tas padara mūsu viedokli skaidrāk. Viedoklis jau mums nav mainījies. Dienu pirms pieņemt šo rezolūciju pagājušajā nedēļā atkal tika bloķēts internets Turcijā. Tas, manuprāt, ir absolūti nepieņemam. Turcijas premjers Parīzē stāstīja kaut ko pilnīgi citu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību. To mums vajadzētu arī skaidri pateikt. Mēs nevēlamies kaut kādu dekorāciju redzēt, mēs vēlamies patieso Turciju redzēt. Tas arī mums jāpasaka ir. Nu, nevar būt tā, ka uh, oficiālā līmenī tiek teikts viens un faktiski ir pilnīgi kaut kas cits. Varbūt arī attiecībā uz to mēs varam atrast precīzāku formulējumu. Jo tas, kas tiek sacīts, principā dienas laikā pa 180 grādiem pagriež savādāk. Nu, uz to mēs nevaram pa absolūti paļauties. Kas man mazliet šokēja arī un to vajadzētu arī pieminēt, ir tas, ka Turcijas premjers, apmeklējot Vāciju, vainu par teroru uzbrukumiem Parīzē piešķīra Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas jau nu vispār ir nepieņemam. Un tas, ka šobrīd Turcijā ir izteikumi, to saka vēlēti politiķi ka nepastāv islāmistiskais e, terorisms, ir vienkārši terorisms. Nu, uz to arī vajadzētu reaģēt un izmantot šo iespēju. Mums vajadzētu arī uzsvērt. Jā, jā, priekšsarētais to līdzi beigšu. Mums vajadzētu arī pietiekam atklāti runāt, mēs darījām arī iepriekšējā rezolūcijā. Mums vajadzētu palikt pie šiem formulējumiem. Jā, es būtu vēlējusies Protams, mēs vēl par to varēsim parunāt. Van Order, par favor. Van Orden, kungs. Well, thank you very much, Chairman. Well, it... Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir interesants ziņojums, bet, protams, te saklaus daudz tādus pazīstams elementus, kurš šķiet katru reizi atkārtojas, kad tiek izstrādāts ziņojums par Turciju. Eiropas parlamentam nevajadzētu būt disidentus, disidentu balsīm, bet vajadzētu drīzāk būt tādai vienotai uh, demokrātiskai balsī, aicinot uh, uz tādu Turciju, kas tiešām patiesi respektē cilvēktiesības un ievēro politiskās brīvības. Protams, pēdējos mēnešos ir bijis satraukums, ka dažas no šīm brīvībām tiek uh, kaut kādā veidā atšķaidītas vai uh, mazināts, tāpat ir bāžas par to, ka Turcija, nu, tā diezgan divkosīgi darbojas attiecībā uz uh, Islama valsti, te ir runa, pieņemsim, par Turcijas gaisa bāžu izmantošanu, par šo jautājumu cīņā pret uh, Islama valsti, un tā nav īpaši centusies novērst uh, rekrutēto terorismu pārvietošanos uz Sīriju caur savu teritoriju. Tāpat laikā daudzi aicina uh, atslābināt, atvieglot vīzu un robežu režīmu starp Eiropas Savienību un Turciju, bet pēdējos trijos gados apmēram 100 tūkstoši nelegālu imigrantu ir ieradušies no Turcijas vai caur Turciju, Grieķijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Un domāju, ka šī ir problemātiska joma laikā, kad ir simtiem tūkstoši, ja ne pat miljoniem bēgļu no Sīrijas, kas ieplūst uh, Turcijā. Un tad tiek nodrošināta tāda atvieglot kustība no Turcijas uh, uz Eiropas Savienības valstīm. Man liekas, ka tas ir tāds ļoti satraucošs un problemātisks jautājums, un noteikti ir jāpiestrādā vairāk, lai to atrisinātu. Par Kipru. Tā nav tikai Turcijai, kurai ir jāatbalsta Eh, sarunas par atkal apvienošanu. Arī Grieķijai ir jārāda kaut kāds atbalsts un nav jēga atkārtot visu laiku šo mantru par Ankaras protokolu, jo mēs visi zinām, ka iemesls, kāpēc tas nav īstenots, ir tāpēc, ka Eiropas Savienība pati ir izgāzusies un nav spējusi nodrošināt eh, atbilstību pati savai noliemtie rīcībai attiecībā uz Ziemeļkipras izolāciju. Par eh, energo jautājumiem tie ir būtiski, tie ir viens svarīgāk kļūst, bet uh, Tāpat arī tie kļūst par tādu spriedzi savotu, un mums ir ļoti uzmanīgiem jābūt. Un arī šeit domāju, ka mums vajadzētu aicināt, lai energo sadaļa tiktu atvērta sadaļa uh, sarunās. Tur ir tik daudz dažādu aspektu un detaļu šajā energo jautājumā, tā ka būtu laiks ķerties pie sarunu galda. Tā ka jā, kaut gan ir daudz tādu atpazīstamu elementu šajā ziņojumā, ir vairāk uzsvari likti un tāpat arī citi svarīgi elementi, kas nemaz tajā nav iekļauti. Paldies! Tiene la palabra el señor Lam Lamsdorf. Paldies, Vārts Lamsdorf kungam. Ja. Paldies par šo ziņojumu. Ir ļoti labi, ka jūs uh, ķerāties pie šīs kompromisa formulas. Ja mēs varēsim vienoties par šo kā bāzi, tad tas būs labi un mēs varēsim fokusēties konkrētākiem jautājumiem. Jautājumi ir jāsaka problemātiskāk nekā tie ir bijuši pēdējo desmit gadu laikā runāsim atklāti, manā grupā ir diskusijas par to, vai vispār ir jēga turpināt sarunas um, par liberāļiem. Um, tiesu vara, neatkarīgums, um, masu mēdīju, izteikšanās brīvība, tāpat arī. Um, tātad visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi mums kā pamatvērtības, un tieši tās ir lietas, kas tiek šobrīd apdraudētas Turcijā. Un teksta redakcija, ko jūs šeit esat izmantojuši ka mums vajadzētu dot Turcijai iespēju nodemonstrēt uh, patiesu apņēmību, demokrātisku reformu veikšanai, lai nodrošinātu plurālistisku un tolerantu un tā tālāk. Tieši tāpat teksta redakcija, kas ir bijusi arī citos gadījumos. Uh, Zamana arī lietā mēs to iespējams lietosim. Un atkal Turcija nekādā veidā nedemonstrēs šo apņemšanos. Mēs varam būt pilnīgi droši, jo šajos ļoti centrālajos jautājumos, kas ir arī pirmā Kopenhāgenes kritērija pašā pamatā, neesam pieredzējuši neko, nekādu konkrētu darbību, plus pretēji esam redzējuši tikai, ka pasliktinās situācija. Un Turcijas premjers un prezidents ir skaidri un gaiši norādījuši Eiropas Savienībai, nu, neiet jūs. Jums nav nekādas sajāgas, kas notiek mūsu valstī, un punkts un viss. Un Ričards, es domāju, ļoti labi zina, par ko es runāju. Tieši tādā valodā viņi ir izsakās. Uh, Tāpēc mums šajā ziņojumā mēs nedrīkstam pieņemt, ka situācija ir tāda kā parasti. Tagad jau ir desmitais sarunu vešanas gads, desmitais gads. Un es nedomāju, ka šeit zālē ir daudz, kas domā, ka turpmāko 5 vai 10 gadu laikā, ka Turcija kļūst par dalību valsts. Tāpēc. Un te es pilnīgi piekrītu Kati, jūs rakstīto, mums ir tik daudz lietas un jomas, kur mēs varam sadarboties, un nu, tad tur vajag darbību veikt konstruktīvi. Jūs minējāt enerģētiku, bēgļus, ārlietu politikas situāciju un tā tālāk. Mums jāuzsver tas spēcīgāk. Nevajag tik lielu uh, Mm, svaru piešķirt eh, šim paplašanāšanās procesam, jo tas ir tāds sabojāts process, un arī turki ir, nu, gluži pamatot apvainojušies uz nu, Eiropu, jo franči saka, francūzi saka, jā, nu, labi, vedīsim sarunas, un pēc tam saka, mēs jūs nekad neuzņemsim. Nu, te nu ir Sarkozī, Merkel gluži tāpatās. Tā ka attīstīsim šo pozitīvo domāšanu, pozitīvo darba kārtību. Nepieņemsim vienkārši, ka situācija ir kā parasti un ka turki pēkšņi paudīs kādu apņemšanos, ko viņi nekad nav gatavi bijuši darīt, bet skatīsimies, kāda šie pap mm, papildinātā vērtība, ko mēs varam gūt, teiksim, vīzu režīms, tāda ir reāla sadarbība. Un vīzu jautājums tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgs šī Uh, pazemojošā stāvēšana rindās pie Eiropas Savienības konsulātiem Ankarā un Stambulā, tas viņiem krīt uz nerviem. Nevis tas, vai mēs atveram nākamo sadaļu vai nē. Adi Džordžio kungs nākošais. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Iesākumā gribu norādīt, ka piekrītu tam, ka nevar vienmēr runāt par biznesa as usual, ir skaidri. Turcijas prezidentam norādīt, ka tā attiecībā pret Eiropas parlamentu nevar izturēties. Atgādināšu Erdogana reakcijas parlamenta rezolūciju, norā, sakot, ka šis teksts ir pilnīgi nelīdzsvarots. Ar to viņš gribēja teikt, ka mēs visi esam nelīdzsvaroti. Šī mm, tekstam ir jāsaskana ar mūsu pēdējo rezolūciju pret cilvēktiesību pārkāpumiem un žurnālistu apspiešanu, bet Šajā rezolūcijā nekas nav pateikts par to, ka Turcija nav neko izdarījusi, lai E, novērst šādu situāciju Kipras sakarā. Fama ir apvienotu nāciju rezolūcija par Fama gustu. Tāpat rezolūcijā nav runa par Turcijas armijas e, izvešanu, ne arī Turcijas armijas intervenci Kipras ekonomiskajā zonā. Ir atkārtot teicis, kā Turcija ir jāatver arhīvi, lai mēs zinātu, kur atrodas um, masu apbedījuma vietas. Turcija ir devusi savu autorizāciju un ir ģimenei atgriezti kādi kaulu fragmenti no rokas kājas vai žokļa, uzskatot, ka tādā veidā tiek mirstīgās atliekas atdotas piederīgiem. Tas ir smieklīgi no Turcijas puses, piederīgiem ir jāzina, kur ir viņu bojāgājušie un ir pilnīgi nepieļaujami. Uh, atdot četru kājas kaulu fragmentus piederīgiem, uzskatot, ka ar to tiek atdotas eh, mirstīgās atliekas. Turklāt mums ir jāatrod eh, risinājums, lai Kipra kļūtu par stabilu valsti un kļūtu par balstu visam šīm reģionam. Mums tas ir jādara ar eh, vislabākajiem iespējamajiem līdzekļiem. Ja parlamentam ir kas sakāms, lai tas to saka, jo uh, gan Kipras turki, gan Grieķi zaudē šobrīd savu identitāti. Kipras turki. E, to ir vairs tikai daži desmit tūkstošu e, pret Turcijas kolonistiem. E, Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties eh, referentei par ļoti labo ziņojumu, saka eh, Cebalijas kundze. Mm, būtu interesanti to izskatīt punktu pa punktam. Jā, mēs zinām, ka ir lietas, kas šobrīd Turcijā notiek galīgi ne tā, kā vajadzētu, tīpaši runājot par varas iestādēm, bet jāatcerās, ka mm, pastāv liela atšķirības ar to, ko dara valdība un eh, Turcijas iedzīvotāji. Mums jārod veids, kā nosūtīt pozitīvu signālu Turcijas iedzīvotājiem, ka mēs neaizveram durvis, tāpat laikā dodot signālu arī politiķiem. Manuprāt, ir jārunā par ilgtspējīgu um, mieru ar kurdiem, netik daudz kā par ilgspējīgu risinājumu kurdu situācijā. Mums ir nepieciešams mm, aizpildīt uh, šos robus, iztrūkstošos elementus, Un it īpaši mēs ņemam vērā, kāda situācija uh, ap un pie Turcijas ar Islām valsti un uh, tātad šiem konfliktiem, kas notiek tieši pie Turcijas robežām. Šajā kontekstā mums vajadzētu paust savas bažas pār atkārtotām sūdzībām, pārmetumiem, ko mēs dzirdam, ka Turcija Mm, kaut kādos veidos sniedz palīdzību Islama valstī. To mums vajadzētu pieminēt. 18. punkts. Eh, tur ir runa par žurnālistiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs eh, atceramies, ka Turcija ir diezgan bīstama valsts eh, žurnālistiem, un tas nav tikai tagad konkrētajos apstākļos attiecībā uz minoritātēm un turkiem. 28. punkts tālāk atkal par sieviešu tiesībām. Nu, nezinu, varbūt, ka te kaut ko varētu ielikt iekšā mm, par Erdogana piezīmēm, ko viņš ir izteicis eh, nesen eh, paudz savu viedokli par sievietēm un viņu lomu dzīvē. 27. punkts. Mana grupa nav īpaši par to, lai atbalstītu vienošanos. Mēs redzam, ka ļoti daudzi bēgļi ieplūst Turcijā un caur Turciju. Tas ir radījis liels debats Zviedrijas presē par Grieķijas rīcību attiecībā uz eh, bēgļiem, ka viņi burtiski tiek eh, grūsti atpakaļ, nosūtīti atpakaļ uz Turciju. Mums jāskatās plašākā mērogā visi šie migrācijas jautājumi, nevis vienkārši tikai atpakaļ uzņemšanas līguma kontekstā. Tāpat arī uz noslēdzošo daļu jāliek lielāks uzsvars, kur mēs runājam par eh, tīru enerģiju. Mums ir kopīgs izaicinājums, un tas ir samazināt fosīlo materiālu izmantošanu, ja mēs gribam sasniegt savus eh, klimatisko izmaiņu samazināšanas mērķus. Un ja mēs varētu likt lielāku uzsvaru 28. punktu, nu tad tie tātad bija galvenie jautājumi, ko es gribēju minēt. Paldies! Paldies, Ivaļo kundze, un tagad es došu vārdu jauktās parlamentārās delegācijas vadītājam uz trim minūtēm. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms dažai novērojumi no mūsu puses. 30. janvārī notika sagatavošanās sanāksme ar uh, E, jauktās parlamentārās komisijas kolēģiem, tātad tas notika 30. janvārī. E, jauktās komisijas, e, parlamentārās komisijas sēde notika Stambulā no 18. līdz 20. februārim. Tāpat esmu. Uh, iepazinies ar Berī tekstu, un šajā sakarā man ir dažas piezīmes. Es novērstēju, novērtēju to veidu, kā ir ziņojums prezentēts. Pirmkārt, ir runa par stratēģisko nozīmīgumu attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju. Šeit būtu dažas piezīmes tiek eh, norādīts, ka ārpolitikā nav kopējas nostājas ar Eiropas Savienību, piemēram, Krievijas sankciju sakarā. Par to mēs runājam arī šorīt bijušās Dienvidslāvijas valstu sakarā. Otrais gadījums attiec uz tiesisku valsti un demokrātiju. Ir runa par žurnālistu un politiķu arestiem saistībā ar publikācijām sociālajos tīklos un Twitterī. Nāk tālāk sadaļa par cilvēktiesībām un pamat brīvībām. Mēs redzam, ka pastāv nopietna problēma ar ticības brīvību, tiek jau ilgus gadus runāt par kalki skolas atvēršanu, kas ir būtiska uh, eikumeniskajam patriarchātam. Gadiem ilgi runas notiek, bet nekas netiek darīts. Tālāk minoritāšu tiesības arī šis jautājums ir jārisina. Runājot par uh, demokrātijas deficītu, tiek norādīts, ka 10% slieksnes uh, partijai, lai iekļūtu parlamentā, ir pārāk augsts un neatbild Sakīko Minotēr. Tāpat kaimiņa attiecība jautājums. Tas ir ļoti nozīmīgs attiecībām ar Kīpru, par pap, atti, uz papildu protokola pielietošanu, par provo katīvajām darbībām, kas nesen tika apspriestas, intervencija Kipras ekonomiskajā zonā, problēmām ar kaimiņu valstu teritoriālajiem ūdeņiem, visi šie jautājumi ir jādiskutē, un tas notiks 18. Eh, eh, līdz 20. februārī. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Mums ir diezgan daudz runātāju, 12 pieteikušies, un katram tiks atvēlēta um, viena minūte, lai mēs varētu iekļauties laikā. Pirmais izteiksies deputāts Prēda. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu apsveikt um, referenti pār paveikto darbu, kur jūs esat, jūs esat šeit. Uh, Es domāju, ka teksts ir ar pozitīvu noskaņu pirmajā daļā un tālāk otrajā daļā teksts pievērš uzmanību uz vairākām lietām, kas vieš bažas. Savukārt es no savas puses domāju, ka bez svārstīšanās ir skaidri un tieši jāpauž tās bāžas, ko Turcijas draugi to vidū arī es izjūtu attiecībā uz virzienu, kuru šī valsts ir uzņēmusi. Mēs par to runājam jau decembrī. Šī valsts aizvien vairāk virzās uz grūti definējamu ceļu. Skaidra nosaukuma tā nav, bet ir iespējas, ka tā attālinās no demokrātijas. Un vissvarīgākais jautājums, ņemot vērā to, kas notika pagājušajā gadā mm, preses brīvības, tiesu neatkarības, varas nodalīšanas ziņā, un ir jautājums, ko tas viss nozīmē, jo kopumā mm, ir jāatgādina, ka demokrātijas principi nav diskutējami. Otrkārt, tas nenozīmē to, ka šobrīd mums vajadzētu apšaubīt Turcijas iestājas procesu vai to apstrīdēt. Un šajā sakarā es atbalstu eh, referentes nostāju at Eh, vērt 23. un 24. nodaļas eh, kritērijas. Vai jūs esat steidzīgi? Nē, tādā gadījumā. Prēdas kungs saka priekšsēdētājs, ja mēs gribam izteikties visi, ir jā, atvēla, eh, jāievēro atvēlētais laiks. Jums bija praktiski trīs minūtes. Es ceru, ka jūs, jūs man atļaujat eh, apmainīties ar zīmēm ar kolēģiem. Nē, tas nav tāpēc, eh, tā, tas nav tāpēc, kā Hovita kungs, lūdzu. Paldies, es sveicu savu kolēģi Piriju un pozitīvi vērtēju viņas ziņojumu īpaši mm, tam, ka ir likt uzsvars uz konkrētām reformām, veicināt kontaktus starp cilvēkiem, ka ir sasniegts progress skurdi jautājumā, ka ir jāstiprina terorismu ierobežojums likumdošana, ka jāatver 23. un 24. un 31. sadaļa un ir atbalsts arī Turcijas saržģītajai lomai attiecībās ar, um, attiecībās Sīrijas bēgļiem. Somers kundze, manuprāt, ļoti konstruktīvi darbojās uh, sarunās, uh, lai atrisinātu situāciju pagājušajā nedēļā. Domāju, ka šī sadarbība turpināsies starp abām lielākajām grupām, kas pārstāvāt šajā komitejā, bet gribu teikt visiem, es personīgi nepiekrītu šādu atvērtu termiņu. Es domāju, ka tas ir, nu, cits risinājums rietumu, kā arī citām rietumu Balkānu valstīm, un es domāju, ka uh, tas ir, nu, tāds priekšstats, ka tur, ar Turciju būs cita uh, attieksme. Es saprotu, ko Lamsdorf kungs teica, ir jārot tad vienprātība, kaut kāds risinājums. Gribu atgādināt Kipras kolēģiem, ka jā, ir nepieciešams eh, sadarboties eh, konstruktīvi ar eh, referentu, lai tā konstruktīvi un proporcionāli varētu atspoguļot Kipras intereses un jautājumus. Visas partijas ir vienojušās par konstitucionālo reformu, tāpat ir runa par transporta sadaļu, kas ir atvērta, un 24. nodarbinātība. Komisija saka, tā ir izvirzīta kā prioritāte, nu skatīsimies, kā tas būs. Paldies Hovet kungam. Stana kungs, nākošais. Paldies, Erdogan Turcija iet pavisam citā virzienā ne tādā kā iet Eiropas Savienības, tās dalībvalsts un NATO, žurnālisti tiek likt cietumā, tiesneši un policists atstādina no lietām, ir mm, augsts līmeņa korupcija un ir centieni slēgt eh, sociālos mēdījus, tādu kā Twitter, piemēram, un tas ir neproporcionāls spēks, eh, kas tika izmantots Gīzija parka protestos, bet Erdogans joprojām ir populārs, bet ir dīvaini, ka tad, kad viņš apšauba sieviešu un vīriešu līdzties, līdztiesību, uh, Viņš vaino Mossad par uh, no to, kas noticis Šarlī uh, Hebdo, bet tāpat laikā viņš iet uh, šajā gainā Parīzē. Viņš cenšas apspies ziņojumus, informāciju par palīdzību džihādam un islamu valstī. Un tāpat arī atvērto robežu politika attiecībā uz teroristiem, kas pārvietojas uz Sīriju, un arī tas, kāda ir sadarbība ar Putinu Krieviju. Tāpat laikā, kad eh, Turkiem Krimā ir ārkārtīgi smagi apstākļi. Tā ir tāda kā eh, laicīga Turcija, kas vēlas kaut ko jaunu, bet, diemžēl, tāds skumjš eh, iesākums tam visam ir. ir jābeidz gāris arī gāzes jautājums un, protams, ka robeža jautājums ar Armēniju 100. gadatienā pēc Armēnijas eh, genocīda. Es domāju, ka mums vajadzētu apturēt zināms IPA līdzeklis, ko Eiropas Savienība tik eh, devīgi dod Turcijai, nebūs kaut kādas izmaiņas no Ankoras situācijas, bet visā vismā nestoties to, es pozitīvi vērtēju ziņojumu. Paldies, kas tāldokungs nākošais. Muchas gracias, presidente. E volevo ringraziare la relatrice eh, per. Eh, Paldies. Gribu pateikties referentē par ieguldīto darbu. Ziņojums katrā ziņā ir ļoti precīzs un gana dziļš. Man īpaši patīk 11. punkts par uh, terorismu. Bet ir daudz citu konkrētu uh, punktu, šajā dokumentā. Manuprāt, ir svarīgi stiprināt, stim, stingrāk uh, paust kritiku attiecībā uz uh, masu informācijas līdzekļiem un žurnālistiem un preses brīvību tur esošiem ierobežojumiem. Es domāju, ka tur mums vēl stingrāk jāizsakās. Tālāk par terorismu. Mēs zinām, ka robežas uh, ar Sīriju ir viegli pārējamas un nav reāli centieni veikt, lai pārstātu cilvēku un ieroču šķērsošanu, eh, ka cilvēku un ieroču šķērso šīs robežas. Tātad tur darbība ir bijusi nepietiekama. Tāpat arī par finansējumu puses teroristiskām grupām. Ko es gribētu? Nepieciešama lielāka atbilstība Eiropas Savienības ārējai politikai, kā jau mēs citkārt esam minējuši. Tāpat jāpiemina arī Armēnijas, Armēņu genocīds. Nu, domāju, ka jāpaņem kaut kāda nu, apņemšanās, lai notiktu samierināšanās ar armēņu kopienu. Paldies! Safrāzes kungs. Dārgie kolēģi, piedāvāju sekojušo apsvērumu, ņemot vērā Eiropas cilvēktiesību situāciju, ņemot vērā to, Eh, kādas attiecības ir starp Eiropu un Kipru, ņemot vērā Turcijas valdības iesaistīšanos eh, te terorisma finansēšanu un atbalstu islāma valstī, ņemot vērā eh, Turcijas dubultos standārtus un nodevīgo izturēšanos pārtraukt Turcijas iestājas procesu. Hvala lijepa, e, kolega potpredsjedniče. Vārds e, nākošam runātājiem, Plenkovič kungām, paldies. Es gribētu pateikties e, Katī Pirī par šo ziņojumu projektu par Turciju. Mēs jau esam minējuši, ka Turcija uzsāk sarunas 2005. gadā, tajā pašā gadā, kad Horvātija, Horvātija jau ir Eiropas Savienības sastāvdaļa, bet Uh, Turcijas ceļš, kas principā ir uzsācies jau 63. gadā ar Ankaras nolīgumu, ir liels izaicinājums. Mums ir nepieciešams saskaņot šo sarunu vešanas uh, metodoloģiju ar izmaiņām, kas ir notikušas arī ar citām valstīm galvenās uh, sadaļas 23. un 4., ko minēja mm, referente. Uh, tās saistās ar šiem bāžu jautājumiem, ko arī esam uzklausījuši mūsu kolēģi izteikumos par tiesiskumu, cilvēktiesībām un māsu informācijas līdzekļiem par tiesu neatkarīgumu. Tas viss ir nepieciešams, tas jānodrošina, lai varētu veikt nepieciešamās reformas. Tātad šī aspekta principā slēpja risinājums tiem reformu procesiem, kas notiek Turcijā, ņemot vairāk Turcija globāls spēlētājs. tā uzņem bēgļus no kaimiņu valstīm, tad šajā sakarībā mums nepieciešams labs eh, ārējās politikas dialogs ar Turciju, jo Turcija ir viens no sabiedrotajiem NATO, tā tad. Un mēs esam dzirdējuši līdz šim, ka šāda stratēģija nodrošina, eh, zinām, pārliecību reformu norisē Turcijā. Señora Gómez. I, I like to, uh, greet, uh, es vēlos pateikties Katī Pīrī par ļoti labo visaptarošo ziņojumu un pareizo pieeju, kas man ir svarīgākajā jautājumā, redzam, par tiesu varu un cilvēktiesību ievēršanu Turcijā. Tas ir tas, kas mums eh, visvairāk rada bažas vārda brīvība tiesvars neatkarību un tā tālāk. Un es nepiekrītu kolēģim no EPP, kurš ir ēnu referents. kurš atsaucas uz islamisko terorismu, kas ir jāpiemina, ko Turcija noliedz. Man liekas, ka jebkurš eh, zinošs eh, cilvēks eh, saprot, ka mēs tad apzīmējam, ka islāms saistīts ar terorismu. Nē, jebkur reliģija pret terorismu. Mēs nerunājam par kato, katoļu terorismu īrijā vai kristiešu terorismu. Kāpēc, lai mēs runājam par islamistu teroristiem? Teroristi ir teroristi un ir cilvēki, kas ļaunprātīgi izmanto islamu lai tieši ievilinātu mūs šajā slazdā, jaucot terorismu ar e, islamu. Un to vajadzētu skaidri pateikt ne tikai šajā ziņā, bet jebkurā citā. Bet kur man ir kritika, konstruktīva kritika, Katijai ir par atsauci uz 29. punktu. Kati eh, atzīmē Turcijas gatavību eh, rīkoties pret ISIL. Vai jūs eh, esat bijuši Irākā un tur, kur ISIL darbojas? Es tam nepiekrītu. Es dzirdēju ļoti daudz stāstu un varu skaidri pateikt, ka Turcijai ir ļoti divdomīga spēle un tas vēl tā maigi sakot. Mēs to nevaram atstāt nepamanītu. Un, starp citu, tas pats ir arī Lībijā, turpina Gomes skundze. Dank, dank vēl, kolēģi. Belder kungs. Paldies, kolēģi. Pirī kundze. Runāšu dzimtajā valodā, lai mēs labāk saprastos. Saņēmu informāciju pēdējās dienās no saviem kolēģiem piemēram, par Turcijas e, iejaukšanos Sīrijā. Turcijas izlūkdienesti, kas ir e, piedalījušies e, ieroču kontrabandā ar teroriskiem organizācijām. Tas tikai īsumā. Kā lai to visu atspoguļo? Arī rezolūcija 2573. Nezinu, kā tas iet kopā ar tiesu varu. Un šobrīd izskatās tiešām, ka premjerministrs viens pats ir ar savu viedokli, kur viņš pauž. Es nezinu, vai tas ir kaut kādā veidā realistiski atspoguļojums, kā mēs varam uzlabot attiecības ar Turciju arī par NATO vajadzētu kaut ko uh, pamainīt tekstā. Senjor Korvin. Korvin kungs, paldies priekšsaratai. Man pavisam īsi jautājums. Vai kāds var paskaidrot man, kāpēc mums jāmēģina apvienot uh, Kipru? Haiti neviens neapvieno. Situācija ar Haiti un Dominikānas republika ļoti līdzīga. Viņi abi, uh, abas nācijas tic vudu Spānija un Francija arī ir ļoti līdz, eh, tuvu, bet neviens Haiti nemēģina apvienot. Kāpēc mēģinām apvienot Kipru? Nākamais. Paldies, priekšsēdētāji, protams. Mans nolūks nav atbildēt par Kipras uh, apvienošanos uh, un salīdzinot ar Hispaniolas salu. Pirms dažām dienām Frederika Mordegrīni plenārsēdē sacīja, ka Eiropas Savienība nevar atzīt uh, militāru vardarbību, un Kiprā šobrīd tā ir akla militāra vardarbība, pat pēc 40 gadiem mums ir jāsaka tās, ko Šulcs teica par okupācijas piedzīvošanu. Mums tā ir tā kā nacistu okupācija, un mums valsts ir jāatbrīvo no šīs okupācijas. Jums tas ir jāsaprot. Herlingkungs, Perīkundzes um, valsts arī pārstāvis sacīja, ka ir eh, turkiem jāsaka taisnība, bet arī mēs gribam dzirdēt taisnību, jo var atvērt visas nodaļas, bet Turcija nepavirzīsies uz priekšu, ja Erdogana valdība nemaina savu, um, <clears throat> savas vadlīnijas. Tālāk Kipras sakarā mums ir jāpaliek solidāriem attiecībā pret Kipru, mums ir. Uh, jārespektē Kipras atzīšana un jāpieprasa Turcijas militāro spēku izvešana. Turku karakoģi atrodas 14 jūžu attālumā no Limasolas ostas. Kas notiktu, ja Turcijas karakoģi būtu 16 jūdžu attālumā no Amsterdamas ostas. Nu, bet ziniet to, ka Kipras tauta gaida reakciju no jūsu puses. Nākošais runātājs Papadakis. Es saprotu, ka Katija mēģina uh, at, paturēt atvērtus uh, komunikācijas ceļus ar Turciju, bet Eiropas Savienībai vispirms ir jāzina, ar kādu Turciju mēs vēlamies attiecības uzturēt. Mēs negribam pāraut saites ar Turcijas tautu, bet mēs vēlamies, lai Turcija būtu demokrātiska valsts, kas respektē Eiropas vērtības. Un tad, kad būs atrasinātas Kīpras problēmas, tad būs atrasinātas Eh, risinātas demokrātijas problēma un visas esošās valdības problēmas. Ir tiesa, ka Kipras valdības attieksme provocē Eiropas Savienību gan ar savām darb, eh, vārdiem, gan ar saviem darbiem un tā tas atkārtojas diendienā. Mēs gribam sniegt skaidru atbildi, cik tālu mēs varam piekāpties savos principos, lai tuvinātos Turcijai, Eiropai, vai tā ir jāskrien pakaļ Turcijai un jāizliekas, ka Turcija respektē mūsu vērtības. Paldies, nākošais runātājs. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Пири, уважаеми колеги. Няма... Paldies, priekšsādātāji. Всичко каза. Paldies. Es ne, nepievērsīšos absolūti visam, kas par ko jau tika runāts. Uh, par tiesu varu, par politiskām represijām, par žurnālistu vajāšanu. Tā vietā es versīšu jūsu uzmanību uz divām aktuālām lietām. Pirmkārt, Turcijas atbalsts Islam valstī, kas parāda, ka Turcija ir kļuvusi par Islama valsts atbalstītāju un par eh, prezidenta Erdogana neosmaniskās impērijas eh, politiku. Es runāju par Kipras teritoriālo ūdeņu eh, neievērošanu, tāpat arī attiecībā pret Bulgāriju, nelegālā iejaukšanās Bulgārijas iekšējās lietās, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, un visādi politiskie un reliģiozi projekti, kas viss kalpo kā apliecinājums tam, ka prezidents Erdogans veido agresīvu diktatūru, un tas ir drauds kaimiņu valstīm, kas ir Eiropas Savienības dalība valstis. Es tāpēc vēlētos aicināt mainīt e, savu nostāju, esmu sagatavojis daudz grozījumu. Runātājs tik pārtrauks. Nākošais runātājs Valbrīdes. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos norādīt, ka esmu no Kipras Eiropas parlamenta deputāts, bet man domas būtu nemainīgas arī tad, ja es būtu brits vai nīderlandietis. Mūsu lielākās rūpes šeit parlamentā ir saglabāt Eiropas Savienību, kas balstās uz tiesiskumu un zināmiem principiem. Es tāpēc uzrunāju kolēģi. It's okay. Vai continuar? Should I repeat? Vai man ir jāatkārto no paša sākuma? Tā tad atgriežos pie sevis teiktā. Es saprotu, ka referente ir pieturēsies pie atšķirīgas metodikas. Un tādējādi manā izpratnē ziņojumam ir nopietni trūkumi, uh, piemēram, nav nevienu reizi nosauktas Turcijas saistības attiecībā pret Kipru. Nav pieminēta Turcijas armijas izvešana, ne Famagustas gadījums, ne Ankaras protokols, nav aicinājums ievērot pamattiesības Eiropas Savienības dalībvalstī Kīprai un vēl citi trūkumi. Attiecīgi mēs pilnīgi noteikti nāksim klajā ar grozījumiem, bet es vēlētos, lai ziņojumā šīs pamatlietas tiktu iekļautas. Un visbeidzot, vajadzētu saprast, kur paliek Eiropas Savienības nauda. Vai tā nokļūst Eh, eh, cilvēktiesība eh, NVO kasēs vai citur. Paldies. Es neesmu starp tiem, kas saka, ka Turcija nekad nevarēs pievienoties Eiropas Savienībā neatkarībā no tā, kāda valsts tā būs. Tieši pretēji mums ir jāiesaistās attiecībās ar Turciju. Es atbalstu Katī ziņojumu, kas ir pragmatisks un līdzsvarots, koncentrēšos uz divām lietām. Uh, absolūtā nepieciešamība koordinēt ārpolitiku, aizsardzības, eh, drošības politiku ar Eiropas Savienību un NATO. To par pienākumu uzliek Turcijas parakstītie līgumi. Otrakārt ir jāskata arī enerģētikas jautājumi. Ap... Projekti kopā ar Krieviju rada draudus mums. Mums ir jānoskaidro, kāda ir faktiskā situācija un jārieģē. Jo, ja mēs to nedarīsim, tas kļūs par vēl vienu draudu mūsu drošībai nākotnē. Paldies! Paldies, un tagad uz trim minūtēm dodu vārdu Simonam Morvju no paplašināšanās ģenerāla direkcijas. Thank you very much, Chair. Um, on the side of the... Paldies, priekšsarētāji. Eiropas komisija vēlas eh, paust eh, atzinību par eh, līdzsvarotu un tālajošiem formulējumiem pilnu ziņojumu. Labi tiek arī atspoguļot ne tikai sasniegumu, bet arī trūkumu, uz ko Turcijai vajadzētu vērst īpašu uzmanību. Svarīgi ir arī uzsvērt to, ka mēs nepārtraukti iesaistamies attiecībās ar Turciju. Uh, Tāpat arī izpratni par to, ka Turcija mums ir strateģisks partners un sarunu process ir vislabākais ietvers, kādā pilnvērtīgi izmantot ES un Turcijas savstarpējās attiecības, un Grāfs Lamzors sacīja, ka nepietiek ar to vien, ir jāpaplašina sadarbība daudzās citās jomās. Es augstu vērtēju to, cik uh, Eh, parlaments ir izcēls eh, nepieciešamību pēc neatkarīgas tiesu varas, un tur mēs varam tikai piekrist. Tas pats būtu sacāms arī par tekstu saistībā ar korupcijas apkarošanu, tad arī tur ir vajadzīgi uzlabojumi un bažas, eh, kas ļoti labi atspoguļojas arī parlamenta rezolūcijā saistībā ar vārdu brīvības ierobežojumiem un ierobežojumu attiecībās pulcēšanās brīvību. Ir pilnīgi skaidrs signāli Mēs tāpat lielā mērā piekrītam, ka 23. un 24. sadaļas atvēršana būtu kā ceļakārte Turcijai uz iestāšanos. Nē, es eh, nesaku par to, ka tas saistīts to, ka Turcija būtu kaut ko nopelnījusi, bet tas arī mūsu interesēs. Un žēl, ka mēs neizmantojam šo spiedienu punktu, lai piespiestu Turciju progresēt šajās svarīgajās jomās. Mēs visi vēlamies, lai Turcija progresētu. Un es varu tikai piekrist parlamentu nostāju, ka Eiropas Savienībai ir jāizmanto iespēju kļūt kā enkuram Turcijas demokratizācijas procesā. Līdz ar to, manuprāt, pilnīgi skaidrs, ka iestāšanās sarunām ir jāuzņem temps, un mēs uzskatām, ka ir jāstrādā pie 17. sadaļas par ekonomikas un monetāro politiku atvēršanu, tas tikai loģiski, ņemot vērā, cik integrēts ir mūsu ekonomikas, bet eh, skaidri arī ir tas, ka Kipras jautājumu atrisināšana arī palīdzētu uh, e, situācijas tālākai attīstībai. Ankaras protokola īstenošana ne tikai palīdzētu normalizēt attiecības, bet arī ļautu risināt jautājumus citās sadaļās, kas atkal pavirzītu situāciju uz priekšu. Un šajā kontekstā komisija vēlas paust to, cik augsti vērtē parlamentu atbalstu Kipras apvienošanai un aicinājumu izteikt e, vad, augstiem amatpersonām turpināt šīs sarunas un, teikt, arī divpusējs līgums par ekskluzīvu ekonomisko zonu. Kā tas atzīmēts arī rezolūcijas projektā, ir tiek atzīts tas, cik svarīgi ir sadarboties ar Turciju, lai risinātu kopīgi interešu jautājumus, un mēs e, īpaši atzinīgi vērtējam šo nepieciešamību modernizēt muitas savienību un iesaistīties dialogā Un mēs eh, in, turpmāk arī informēsim par šajās jomās sasniegto progresu. Tāpat arī vēlos uzsvērt, ka nesenā traģēdija Parīzē uzsver to, cik nepieciešams ir uzlabot savu sadarbību jautājumā par ārvalstu kaujiniekiem un ārpolitiku kopumā. Un es domāju, ka arī pēdējo nedēļu laikā esam redzējuši notikums, kas rada mums bažas saistībā ar pamestiem kuģiem. Piemēram, vakar Turcijas varas iestādes aizturēja pamestu su, uh, kuģi, kur bija 333 migrantu šī kuģi. Un tik nodrošināts, ka viņa dzīvības nav apdraudēts. Bet kas bija svarīgāk? Arestēt četrus Turcijas un trīs Sīrijas iedzīvotājus par cilvēku uh, tirzniecību. Un noslēgumā ļaujiet man uzsvērt to, cik nepieciešams ir turpināt sadarboties ar Turciju pie vīza atvieglojumu, vīza režīmu atvieglošanas un migrācijas jautājumu risināšanas. Mūsu sadarbība uz robežām, sauszemes robežām Turcija, Grieķija, Turcija, Bulgārija ir ļoti laba. Neaizmirsīsim, ka šobrīd ir 1,7 miljonu Sīrijas bēgļu, kas atrodas Turcijā, un tas izmaksā 5 miljārdus eiro gadā eh, Turcijas budžetām. Un kaut arī viss ir relatīvi, un tad neiet runa par piedzvaigžņu viesnīcas nodrošināšanu bēgļiem, bet Turcija tiešām ir centusies nodrošināt labākos iespējamos apstākļus eh, salīdzinoši. Un labi, ka tas tā tiek darīts, jo savādāk mūsu situācija būtu tāda, ka šie 1,7 miljoni bēgļi ierastos Eiropā pavisam drīz jau. Tā kā vēlreiz tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums ir nepieciešams sadarboties ar Turciju. Paldies, un esam eh, gatavi no savas puses atbalstīt eh, jūs darbā pie šī dokumenta galversijas. Paldies, un tagad noslēgumā es došu atkal vārdu referentai Katī Pīrī uz 3-4 minūtēm. Thank you very much, Chair. Thank you, colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi, paldies komisijas pārstāvim par um, jūsu nozīmīgo devumu. Domāju kā mēs dzirdējām kopīgas bāžas eh, par um, tiesiskuma jautājumiem, par mm, nozīmīgām iestājai lietai, kuras eh, neuzlabojas, bet pat pasliktinās. Tāpat daži runātāji norādīja, ka ir rūpīgi jāpārskata formulējums par preses brīvību. Pēc pagājušās nedēļas eh, rezolūcijas pieņemšanas, jo man ziņojums jau tad bija gatavs, mēs varētu kopā ar referentiem skatīt, kā aktualizēt pēdējo, ziņo, eh, pēdējo ziņojumu versiju. Es, kā jau sākumā sacīju, mēs Visi vai lielākā daļa no mums atbalstā notiekošā analīze. Tālāk eh, mums eh, domas dalās par to, kā eh, reaģēt uz situāciju. Es esmu pārliecināts, ka mums pirmkārt, un es, es atsaucos arī šeit uz kolēģiem no Lībe grupas, izmantot visus līdzekļus mūsu rīcībām ik viens iestājas vai saruna process ar eh, Eiropas Savienības dalībvalstiem ir bijis ilgs process un domāju, ka arī šajā gadījumā ar Turciju mums ir jāpanodrošina tas, ka mēs izmantojam savā rīcībā sošos līdzekļus pirms nonākam pie slēdzieniem. Uh, daudz izskanēja saistībā ar ārlietām. To norādīja kolēģis Plenkovičs un arī citi no mūsu kontinenta austrumu puses, kad tika pieminēt Krievijas sankcijas. Es ziņojumā iekļāvu arī atsauci uz politisko dialogu, uz tirzniecības attiecībām, un tad, kad mums ir e, drošības un aizsardzības politikas lēmumu, mums ir jādomā par politisko dialogu. Tāpat gribētu no savas puses e, par grozījumiem runājot lūgt, balstīties uz faktiem un pēc tam eh, nākošais mēģināt iekļaut visus eh, faktus. Izskanēja doma par 1,7 eh, miljonu bēgļu uzņemšanu. Tā ir tiesa tālāk Kobanē gadījumi, uh, arī ir tiesa, bet es lūdzu balstīties nevis uz baumām, bet uz faktiem. Tāpat mums ir jāpieturas vismaz mans viedoklis, vai nu mums patīk vai nē, bet mēs apņemamies un uzņemamies saistības. Un, uh, ar prieku no jums, no lielākās daļas deputātu, šādu domu dzirdēju. Vēl viens jautājums. I... Ir Kipra. Un es esmu gatava dialogam par to, kā mēs varam tekstu uzlabot. Un es aicinu arī šo tekstu saistīt ar Eiropas Savienības Turcijas iestāšanās procesu, bet arī mūsu Kipras kolēģi šeit varētu piebiedroties, taču es aicinu jūs nodrošināt to, kā grozījumā tiecas uz Turcijas iestājas procesu, un tas nav ziņojums par Kipru. I'm, I'm... Pie tā arī tad paliksim un Es arī nākotnē cerīgi raugos uz sadarbību, it īpaši ar ēnu referentiem. Mēs esam pavadījuši daudz laika, jo šis jautājums ir visai svarīgs un ar um, daudz takta. Uh, un arī ņemot vērā to spiedienu, kas tika izdarīts no mums un sagaidot rezolūciju par Turciju, tomēr es domāju, ka mēs varēsim atrast laiku organizēt konstruktīvas debates un runāt maksimāli vienotā balsī ar Turcijas valdību un paturēt spēkā un skaidrs savas apņemšanās. Paldies! Paldies referente Katipīrī, paldies ēdu referentiem un paldies visiem, kuri piedalījās debatēs. Un tagad bez lielas kavēšanās mēs pārējām pie nākošās sanāksmes daļas, kas notiek kopā ar delegāciju attiecībā ar Magreba valstīm un Arābu Magreba Savienību. Mums būs viedokļa apmaiņā ar Tunisijās vēlēšanu novērošanas misijas vadību Anne Minīci par 26. oktobrā parlamentu vēlēšanām un par novembrī notikušajām prezidentu vēlēšanām. Kad uh, uzvarētājs Nīdā Tūnes tika ievēlēts un tika iecelts arī premjerministrs. Sarunas notiek valdības veidošanai, lūdzu ievērojiet zālē klusumu. Los principales asuntos, ka el nuevo... Galvenie temati, kas jaunai valdībai būs jāskata, ir ekonomiski jautājumi un drošība reģionā, ieskaitot Lībijas krīzi. Īsā termiņā ir, lai komiteja nosaka parlamenta kārtības rulli un arī parlaments ieguva ievērojamas pilnvaras, jaunās parlamenta pilnvaras ir ļoti būtiskas de demokrātijai Tunisijā, un Eiropas parlaments pārstāvēs atbalstīs jauno pa eh, pārstāvju palātu, jeb parlamentu Tunisijā. Un tagad es dodu vārdu vēlēšanu novērošanas misijas vadītāja Annemie Nīts. Lūdzu, ievērot klusumu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, vispirms vēlos paust savu prieku par iespēju uzstāties šajā sev tik ļoti pazīstamajā zālē. Un esmu šeit, lai jums atskaitītos par vēlēšanu procesu, procesu norisi Tunisijā, kuru no vienas puses atbalsta Eiropas Savienība un eh, no otras puses ļoti cieši arī to novēroja. Eiropas Savienība izklāstos franču valodā, jo tā bija mūsu misijas darba valoda. Šī novērošanas misija Tunisijā uzturējās no 17. septembra līdz eh, šī gada 4. janvārim. Tā tad eh, misija bija ilga termiņā, plašu apjomu tajā bija pamat eh, darba brigāde eh, ar bāzes vietu Tunisā un īsāka termiņā misijas locekļi visā Tunisijas teritorijā izņemot Kasringas apgabalā novērotājus, jo šajā apgabalā ir vērojami tas, ko es eh, kautrīgi nodāvētu par nemierniekiem, bet mēs varētu patiesībā tos saukt par džihādistiem. Tāpat es gribu uh, sirsnīgi pateikties visiem novērotājiem, kuri lieliski paveic savu darbu, un vēlētos uzteikt arī to, cik lielā mērā mums bija nozīmīgs Eiropas Savienības delegācijas atbalsts Tunisā un vēstnieces Lauras Baesas atbalsts, kā arī visu uh, Eiropas ārējā darbības dienesta darbinieku atbalsts, kuri gan tuvumā, gan tālumā pauda mums savu atbalstu. Un eh, turpināšu ar to, ka trijos, eh, visos trijos eh, novērošanas etapos sadarbība ar Eiropas parlamenta novērotāju grupu bija izcila un laba misijas e, gluda darba noritēšana nebūtu e, bijusi iespējama arī bez Tunisijas lēmēja iestāžu atbalsta un atvērtības. Un tagad pārēj pie trim vēlēšanu novērošanas procesiem. Viens no tiem bija parlamenta vēlēšanās, kas notika 26. oktobrī, tālāk pirmā prezidenta vēlēšana kārta 23. novembrī un otrā prezidenta vēlēšanu kārta starp abiem kandidātiem, kuri bija uzvarējuši pirmajā kārtā, kas notika 21. decembrī 2014. gadā. Vispirms um, Es ierados Tunisijā 20. septembri, tātad turpat vai mēnesi pirms parlamentu vēlēšanām, lai uztvērtu Tunisā e, un pārējā valstī valdošo klimatu, kurš to brīd bija aizdomu pilns it īpaši attiecībā pret tām struktūrām, kuru uzdevums bija organizēt vēlēšanas procesu. Konkrēt tas ir ISI, jeb augstākā vēlēšana instance, kas ir jeb centrālā vēlēšana komisija mūsu izpratnē, ko ir izveidota ar konstitutīvās asamblējas uh, eh, uh, lēmumu. Tālāk bija neatkarīgas reģionālās instances, tā saucamās IRI reģionālās vēlēšanu e, komisijas, kas darbojās visos e, galvenajos balsošanas centros un AIK, ka jeb augstā neatkarīgā e, audiovizuālās nozares administrācija. Un šajos apstākļos gan es, gan citi ar apbrīnu vērojām to, kā e, nedēļu un mēnešu garumā šīs abas instances ieguva galveno vēlēšanu procesa vēlē, e, dalībnieku uzticību, taiskaitā Tunisijas e, vēlētāju uzticību to mēs varam nosaukt kā paraugu sev. Tīpaši jānorāda, kāpēc katra vēlēšana etapa šīs instances izdarīs secinājumus par vēlēšanu procesu un veica nepieciešamos uzlabojumus. Katru reizi notika papildu apmācību sesijas vēlēšanu iecirkņu locekļiem līdz pat eh, tas notika otrajai prezidenta ievēlēšanas kārtai. Mēs kā eh, vēlēšana novērošanas misija varam jums eh, sniegt uh, Eh, labas vēstis, ka tas bija eh, paraugs žanram, eh, kā tas viss notika, arī gatavība mm, labot pieļautās kļūmes, atvērtība attiecībā pret starptautiskajiem novērotājiem, kuru bija visai daudz, kā arī uz vietējiem novērotājiem, kuru arī bija daudz. Bija vietējie novērotāji no Eh, tās instances, ko varētu devēt par pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tā tad plura, plurālistiskas organizācijas, kas nav piesaistītas ne pie vienas partijas, ne kandidāta, un pēc tam arī bija galveno kandidātu un politisko partiju e, novērotāji. E, Tādējādi tika apvienotie des, desmitiem tūkstošu tunisiešu ar vidējo vecumu. Šiem novērotājiem gan no kandidātu un partiju, gan no pilsoniskās sabiedrības puses bija e, starp 20 un 40 gadiem. Savukārt, Jā, tie bija tādi pūliņi, kuriem sevi veltīja desmitiem tūkstošu tunisiešu, un tas attiecās uz ik vienu vēlēšanu procesu, kuri notika oktobrī, eh, novembrī, decembrī. Tas bija Tas būtu pašsaprotami mūsu valstī, viņu valstī tas tomēr nav pašsaprotami. Un pēc eh, vēlēšanām rezultāti dažkārt bija negaidīti, tāpēc, ka lielākā daļā novērotāji sagaidīja ka rezultāts būs līdzīgs 11. gada rezultātam, citiem vārdiem sakot, ka NHD, jeb islamistu partijas, neesam pārliecināti, ka tā, tas būtu piemērots apzīmējums, ka tā būs e, galvgalī, bet e, parlamenta vēlēšanu e, laikā Nīda Tūnes vadītā partija ieguva vislabāko rezultātu. Un šīs partijas galva, kuram ir ap 80 gadu, ir ļoti nozīmīga figūra Tunisijā. Viņš bija pazīstams, viņš iesaistījās politikā Burgības laikā, viņš um, distancējās no politikas Benalī laikā, viņš bija eh, premjers pēc revolūcijas izšķirīgi mēnešu laikā. Viņš vadīja partiju, kurā apvienoja dažādas politiskas tendences, bet eh, kurām kopīgs bija tas, ka Tunisija ir republika, sekulāra, es neuzdrīkstos teikt, bet tomēr, kur notiek nošķiršana starp politiku un reliģiskiem principiem. E, prezidenta vēlēšana pirmajā kārtā viņš ieguva visvairāk valstu, lai gan bija ap 200 tūkstoši apmēram atšķirības starp viņu un otro kandidātu Morzuki, kurš ir iepriekšējais prezidents. Viņš, kurš ir bijuši kādreizējs cilvēktiesība aizstāvis Tunisijā, kurš uz laiku bija uh, atstājis valsti, kurš bija kļuvis par pārējais posmu prezidentu, bija otrais ļoti svarīgs uh, kandidāts, taču galvalī nonāca esošais uh, prezidents un arī otrā kārta apliecināja to, ka Nīdatunes kustība un SFC iegūst visvairāk balsu. Balsu starpība starp abiem kandidātiem bija 400 tūkstoši, tātad krietni lielāka nekā pirmajā kārtā. Pirmajās 48 stundās pēc rezultātu uh, Eh, paziņošanas iepriekšējais prezidents ziņoja, ka viņš um, nesniegs apelāciju par rezultātiem, tad ziņoja, ka sniegs, beidzot viņš tomēr atteicās no apelācijas kopumā. Rezultāti ir um, pārsteidzoši labi, bet tas nenozīmē, ka mums nav neviena ieteikuma Tunisijas tautai un tās politiskajiem pārstāvjiem. Taču paradoxāli ir tas, ka lielākā daļa no kādu dažiem desmitiem mūsu ieteikumu ir ar mērķi padarīt maigākus atsevišķus noteikumus, nevis tos padarīt stingrākus, jo visām trim vēlēšanām uh, Eh, bija, ja tās notika ļoti stingru noteikumu apstākļos, līdz pat jebkuras politiskas reklāmas aizliekšanai, kas ir sava veida paradoks. Vēlēšana kampaņā ir paziņot, ka nevar būt politiskas reklāmas. Finansēšanas noteikumi bija ārkārtīgi stingri, tie tika kopumā ievēroti, bet mēs arī konstatējām to, ka Eh, vājākajām partijām bija grūti izpildīt visus nosacījumus. Un m, mm, tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka ISI un jeb centrālā vēlēšana komisija un Tunisijas parlaments varēs pēc saviem rīkot, izskatiem rīkoties ar ieteikumiem, kurus mēs eh, iesniegsim eh, februārā domāju jau sākumā, kad būs gatava valdība, kur vēl uz šo brīdi nav sagatavota, un arī, lai valdībai būtu laiks pietiekam pieslīpēties at, tam tematam, kas mūsu prāts ir noderīgs. Lūk, dāmas un kungi, kad mēs uzklausām tik pozitīvu ziņojumu, un es vēlreiz uh, apliecina, ka tas ir pilnība pamatots, tad vai var rasties jautājums, vai bija jēga veidot tik ilga termiņu un lielu novērošanas misiju. Un nevis tāpēc, ka man bija gods to vadīt, es saku jā, tāpēc, ka mūsu klātbūtne bija nozīmīga, mūsu misija bija vislielākā no visām vēlēšana novērošanas misijām ar nepārtrauktu klātbūtni, un, manuprāt, mūsu klātbūtne arī bija nozīmīga gan centrālajai vēlēšanu komisijai, gan arī uh, Eh, augstajai vēlēšanu administrācijai, jo mēs varējām darboties kā sava veida mm, skaļrunis tam, ko var vēl uzlabot, un arī es domāju, ka starptautiskie eh, novērotāji no citām misijām, tā izskaitā mūsējās, kas divas lielākā palīdzēja celt tunisiešu uzticīšanās līmeni procesam, attiecīgi dalības līmenis, jāņem vērā gan abas fāzes, jo pirmkārt vajadzēja reģistrēties vēlēšanām, aptuveni 67% balsts tiesīgo tunisiešu, kas reģistrējās, un Eh, ap 62% eh, no tiem, kas eh, gāja balsot. Bija zināma samazināšana kad no vienām vēlēšanām līdz nākošajām, bet arī pēdējās vēlēšanās dalības līmenis ir ap 62%, kas ir ļoti labs. Attiecīgi es domāju, ka Eiropas Savienības pieliktie pūliņi, kurus atbalstīja arī dalībvalstis, kas um, izpaudās, ka Eiropas diplomātu interesētība misijas norisē bija svarīgs faktors šo vēlēšanu panākumiem un pilnīgi skaidrs, ka galvenie uh, balva šeit piekrīt pašiem tunīsiešiem, kuriem, kuri var lepoties ar to, kā. Si, si, adi. E, kuri var lepoties ar vēlēšanu norisi un kas ir arī ļoti nozīmīgi gan arā pasaulē, gan musulmaņu vairākumam. Lūk, no manas puses tas ir. Uh, viss kā ievadvārdi, un savukārt, ja jums ir jautājumi, tad es mēģināšu uz tiem atbildēt. Paldies par uzmanību. Paldies eh, deputāti Neic par tik eh, pilnīgo izklāstu un došu vārdu deputātam Panceri, kurš vada Magrebaltu delegāciju. Paldies! Centīšos izteikties pavisam īsi. Jūs tik tiešām esat veikuši ļoti labu darbu šajā vēlēšanu novērošanas misijā. Un man šķiet, ka mēs varētu tam pievienot klāt uh, parlamenta, un it īpaši Gālerkunga veikto darbu. Man šķiet, ka šīs vēlēšanas ir devušas rezultātu, ko mums vajadzētu pārdomāt, ja mēs uh, raugāmies atpakaļ laikā uz Jasmīnu revolūciju, uz tādu ļoti sarežģītu procesu kad bija ļoti grūti izstrādāt, salikt kopā konstitūciju. Šai valstī notika dažādas uh, slepkavības. Tā laikā tā tad ir uh, dažādi momenti, brīži, kad viss šis uh, process varēja noiet citās sliedēs, bet tagad mums ir prezidenta vēlēšana rezultāti un domāju, ka mēs te varam saskatīt pozitīvas tendences. Tas noteikti būtu jāuzsver. Šķiet, ka būs iespējams noslēgt demokrātiskās pārējas procesu, izveidot valdību. Bet ir pāris lietas, ko es gribētu uzsvērt. Pirmām kārtām, pozitīvais process, kas ir uzsācies Attiecīgi vajadzētu parādīt Eiropas Savienībai un citām valstīm, ka šis arābu pavasars var dot uh, labu rezultātu. Tunisija tiešām tev ir labs atsaucas punkts. Otrām kārtām, jo tālāk Tunisija aizvirzās demokrātisko procesu ceļā, jo vairāk uh, valsts ir tādā labāk, labākā pozīcijā, lai varētu risināt arī sociālo ekonomiskos uh, mērķus. Uh, Un, attiecīgi, arī parādīsies eh, Tunisijai tāda spēcīgāka loma, ko tā var spēlēt reģionā, īpaši attiecībā uz Lībiju, piemēram. Eh, bet galvenais signāls ir tāds, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas. Tas ir galvenais, ko mums vajag secināt no šī vēlēšana procesa Eiropas Savienībai. Jāsaprot, ka nekavējoties mums ir jāizveido attiecīgas iniciatīvas finanšu un ekonomiskai sadarbībai. Mums ir jāinvestē šajā valstī tas jāliek mūsu prioritāšu pašā augstgalā, jo tas nozīmē, ka mēs investējam ne tikai Tunisijai, bet investējam arī Eiropas Savienības interešu vārdā. Tātad tāds ir šis signāls, ko es gribētu dot. Un ko es arī secinu no vēlēšana procesa Tunisijā. Un domāju, ka Eiropas Savienība novērot šīs vēlēšanas veikus ļoti labu darbu. Un. Paldies. Un tagad vārds Gālerkungam. Jā, vielen dank. Jā, paldies, priekšsarētāji. Paldies Anemīnē Cotrbuk par ļoti labi paveikto darbu. Par to, ka nodrošinājām savu klātbūtni šai svarīgajā mums valstī. Es domāju, ka mums arī jāatzīst, kādā situācijā tas notiek. Tas notiek geogrāfiski tādā vietā, kur, eh, ja neskaita Tunisiju, ir ļoti daudz nemieru. Un Arābu pavasaris varbūt vēl kaut kur savus ziedus parāda, bet, nu, tādu vietu ir maz. Kopš 2011. gada esam pavirzījušies konceptuālā procesa noslēgumā kur augstākais punkts bija prezidenta vēlēšanas un parlamenta vēlēšanas. Un politiski tas ir ļoti svarīgi, ka šajā procesā kopumā ne no vienas puses neatskanēja aicinājumi boikotēt vēlēšanas, un ne no vienas puses arī netika apšaubīti vēlēšana rezultāti. Bija ļoti plaša vienprātība gan pirms vēlēšanām, gan pēc. Tātad demokrātiskais ietvers, kas tika radīts To arī visas puses akceptēja. Es personīgi biju galvenais novērotājs 2011. gadā un var manīt, ka tunisieši ir mācījušies, kopš revolūcijas gan iz četri gadi pagājuši, un viņi ir nobrieduši, un no vairākajām vēlēšanu kārtām izdarījuši arī tieši secinājums, un līdz ar to tas arī atzinīgi arī jānovērtē. Mums ir jāsaglabā mūsu politiskie kontakti, kā arī kā Eiropas parlamentam, ar jaunievēlēto parlamentu un citām atbildīgajām personām jāveido sadarbība turpmāk ar šo valsti. Tur šis tas ir arī ieplānots jau. Sākotnēji februārim bija paredzēta konference par politiskajām frakcijām. Tas gan nenotiks, jo viņi ir vēl aizņemti iekšējos procesos, vēl nav gatavi strādāt uz āru, bet e, to vajadzētu noteikti izmantot, lai saglabātu kontakts ar jaunievēlēto parlamentu. Ir arī svarīgi, lai Eiropas Savienība savu politisko un ekonomisko atbalstu turpinātu īstenot, jo demokrātija arī Tunisijā ir jāstabilizē. Un, ja cilvēki saredz perspektīvu, tas ir tikai labi. Līdz ar to mums ir arī pamatojums sniegt savu atbalstu un kopš 2011. gada esam demokrātiski apņēmušies atbalstīt šos procesus, un ar šo misiju mēs tad arī politiski uh, un ekonomiski turpināsim. Un man nav šauba, ka būs plaši atbalstām. Vēlreiz paldies visai misijas komandai, novērotājiem un anemiju uh, šīs uh, misijas vadībā. Paldies! Galera, paldies, un tagad mēs pāriesim pie divu minūšu jautājumu un uzstāšanās kārtas. Vispirms dodu vārdu Gābrielas kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms es gribu pateikties un apsveikt deputātu Nīcu un Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju. Tik tiešām mēs nepacitīgi gaidām galziņojumu un kopīgi ar jums gribētu kopīgi nosūtīt apsveikumus Tunisijai, jo tas ir ļoti labs vēstījums šim reģionam. Un arī tas apliecina to, cik lielā mērā tunisieši ir varējuši pavirzīt uz priekšu pašu savu valsti. Es gribētu vērst uzmanību uz trim jautājumiem. Pirmkārt, jauniešu un sieviešu dalība vai misijas vadītāji varētu pastāstīt par to vairāk. Un varbūt jūs varētu pastāstīt, kādas ir nākotnes perspektīvas jauniešiem un kā veicināt sieviešu dalību valsts un politiskajā dzīvē. Tas bija pirmais. Tālāk es gribu runāt par administrācijas un pārvaldības jautājumiem. Kādi būtu ieteikumi? Vēlēšana administrācijai no vienas puses un decentralizācijas procesam no otras Mēs ļoti labi zinām, ka papildus jauniešu bezdarbam otra Tunisijas problēma ir teritoriālā nevienlīdzība. Un visbeidzot, treškārt tie ir drošības jautājumu sadarbību ar reģionālajiem partneriem. Kā Tunisija var rieģēt uz drošības izaicinājumiem, reliģisko radikalizāciju, un tas mūs noved pie sadarbības jautājumiem un to lomu, kādu Tunisija varētu būt šajā reģionā. Un visā šajā kontekstā pats pēdējais jautājums par Eiropas Savienības iesaistīšanos šajā reģionā. Kamēr notika vēlēšanās, izskanēja aicinājumi aktualizēt eh, tā, zināmo 2011. gada aicinājumu šajā gadā, un arī tas izskanēja vēlēšana laikā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Bustināru kungs, paldies! Ir eh, tik patīkami kopā ar mūsu kolēģi eh, Neicu Utenbruku runāt par tik skaistu ziņojumu kur ir atspoguļots veiksmes stāsts no reģiona, kurš uh, ir saskāries ar tik dziļām krīzēm. Es gribu ne tikai sveikt par to, ka veiksmīgi pabeidzāt savu misiju, bet gribu pateikties arī par jūsu ieguldījumu. Jūsu ziņojums ir signāls par mūsu misiju un par mūsu lomu palīdzēt šim reģionam ne tikai stabilizēties, bet arī palīdzēt demokrātiskiem spēkiem, kas cīnās par vairāk demokrātijas cilvēkiem reģionā. Pavisam īsi komentāri. Tā tik tiešām ir ļoti veiksmīga pārēja. Iespējams, pat tāds unikāls uh, piemērs uh, valsts attīstībai pēc arāba pavasara. Tas ir veiksmes stāsts arī attiecībā uz vēlēšanu organizēšanu, to veikšanu. Nebija nekāda strīdi, pretrunas, cīņas, un arī tas, ka vēlēšana rezultāti tika pieņemti atzīti, kas reizēm ir problemātiski citās valstīs, nemaz nerunājot par vidusjūras reģionu. Trešām kārtām tas, kā Tunisijas iedzīvotāji ir izvēlējušies dzīvot tālāk. Tātad laicīgums ir nosprausts pirmajā vietā pret jebkādu radikālismu formu, un tas ir pilnīgi ne bezprecedenta notikums valstī, kurā vairākums, eh, iedzīvotāja vairākums ir uh, musulmaņi. Tāpat laikā viņi ļoti skaidri um, nosaka, ka radikālismu viņi neatbalstīs, Tas nozīmē, ka demokrātija tiks veidota arābu pasaulē, un tā nav tikai teorija par tādas lietas iespējamību, bet mēs te arī tagad redzēsim skaidrus pierādījumus kopā ar savu devumu un ieguldījumu. Un tālāk ļoti būtisks balstojums par laicīgumu, kas atkal ir ārkārtīgi svarīgi, un to vajadzētu uzsvērt. Bet tie, kas zina varbūt pavisam nedaudz, uh, kas kaut ko zina par Tunisijas sabiedrību, varbūt arī saprot, kāpēc Tunisijas iedzīvotāji ir veikuši izvēlu šādā veidā. Un visbeidzot, tas ir mūsu pienākums gan politiski, gan morāli palīdzēt Tunisijai, palīdzēt Tunisijas iedzīvotājiem, padarīt šo veiksmes stāstu. Vēl uh, par vēl stabilāku, lai varētu ietekmēt arī vispārējo reģionu un tā stabilitāti. Paldies! Fordmans kundze. Otrais jautājuma rāns. Paldies, Hamzen, cienījamie kolēģi. Es ne tikai esmu um, anemija um, sekotāja kā deputāta, Kad viņi paziņoja, ka viņi, vairs, uh, ka viņi atteiksies no sava mandāta Eiropas parlamentā, viņi teica, ka viņi gribētu noslēgt savu mandātu, novedot līdz galam šo vēlēšanu Uh, misiju līdz galam, kā galvenā novērotāja daudz kolēģi. Es zinu, mm, ka aiziet no politiskās darbības, uh, pavisam klusām noliekot savu politisko mandātu un um, neiesaistoties nekādos nevajadzīgos papīru darbos, bet Anna Mīgluži pretēji viņa. Um, ļoti gribēju piedalīties šai misijā ar visu savu pieredzi un uh, kompetenci un uh, apmeklēju ļoti svarīgas sanāksmes. Es ļoti labi viņu saprotu, jo šīs vēlēšanas ir ārkārtīgi svarīgas ne tikai Tunisijai, bet visam reģionam. Tas, kā vēlāk tika atzīti šie vēlēšana rezultāti, dod tiešām pasties cerības nākotnē. Anamī, liels paldies tev kā galvenai novērošanas misijas vadītājai. Ja būtu iespējams pasniegt Oskaru politiskajā darbībā, tad tu noteikti būti uh, nominēta šāds balvas saņemšanai par uh, tavu ieguldījumu visu mūžu ilgumā. Paldies, Anamī. Senjorasīs. Muito obrigado. <clears throat> Eu queria justamente começar por saudar as. Paldies, saka nākamais runātājs, Asīs kungs. Es gribētu vispirms pateikties mūsu Uh, viešņai, vēlēšana misijas uh, vadītāja par to, kā viss šis process tika veikts. Man nebija iespēja iepazīties ar uh, Annemiju, bet man liekas, ka jūs tik tiešām pārstāvat uh, vislabākās liberāļu tradīcijas. Principā es piekrītu visam, ko jūs teicāt. Uh, Mēs kā sabiedrība, mēs redzējām, ka sabiedrība ir spējīga iesaistīties demokrātiskās debatēs tādā pieaugušā, nobriedušā, mierīgā veidā. Masu informācijas līdzekļi bija brīvi, tur varēja atrast rakstus uh, ar visdažādākiem viedokļiem. Tika pausta pietiekama kritika par uh, esošo uh, vāru, tāpat tika ieskicētas uh, alternatīvas. Tātad process bija pietiekami sarežģīts, varbūt ne pārāk, bet rezultāti ir ļoti veiksmīgi. Es gribētu runāt par pāris lietām. Pirmām kārtām par sieviešu lomu. Ja eh, nu ir kāda sabiedrība, kur sievietēm ir noteicošā loma, tad tā ir Tunisija. Tunisija ir ļoti īpašs tiesiskais regulējums atšķirībā no pārējās arābu pasaules, un viņi ir ļoti cieši uh, Mm, apņēmības pilni nodrošināt um, sieviešu tiesības. Kad islam atbalstītāji bija pie varas, viņi centās iestrādāt konstitūcijā noteikums, kas būtu pret uh, sieviešu tiesībām, bet tieši sievietes izgāja ielās un uh, piespieda nada partiju atsaukt šos uh, pasākumus. Tātad vi, sievietes ir bijušas pašā avangardā, veidojot uh, Tunisiju kā mm, laicīgu demokrātisku valsti. Un nu, tālāk jautājums, komentārs par jaunu cilvēku lomu, viņiem bija liela loma arābu pavasara procesos. Un tagad, zinām, skepse no viņu puses uh, izjusta. Jaunieši bieži vien pauž tādu lielu neticību, lielā mērā pateicoties smagajiem ekonomiskiem apstākļiem un uh, lieliem bezdarbam. Bet jāatzīmē, ka islāma atbalstītāji ir bijuši daudz uh, mierīgāki tādi. Ja nāda pārstāvi ir norādījuši, ka viņi vēlas uh, eh, attālināties no radikālām nostājām un varbūt izvēlēties tādu daudz uh, mierīgāku ceļu, tā ka mums ir ļoti uzmanīgi jāvēro, kas notiks Tunisijā un Eiropas Savienībai pienākums to atbalstīt. Pardon, man balim, Nākošam runātājiem. Jā, paldies. Man arī ļoti liels prieks redzēt šeit anemiju, tāpat kā iepriekšējā runātāja jau sacīja, slavējot mūsu bijušo kolēģi. Ir arī grupējumi, kas nepiedalījās vēlēšanās un distancējās, arī izmantojot uh, iespēju kļūt par opozīciju. Bija arī novērotāji no Arābu valstīm, kas varbūt varētu iedvesmoties no demokrātiskiem procesiem šajā valstī. Eh, eh, vārds tagad Neits kundzei. Dodam jums 5 minūtes, eh, jo pēc tam mums vēl jārunā par Somalilandes jautājumu. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas izteica tik jauks komentārus par eh, vēlēšanu misiju un arī mani personīgi vienmēr ir prieks dzirdēt šādus eh, komentārus. Tā kā vēlreiz liels paldies! Centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem, cik nu labi spēšu. Asis kungs eh, gluži pareizi norādīja, ka sieviešu situācija Tunisijā pateicoties likumam par sieviešu stāvokli joprojām lielā mērā ir tāds diezgan uh, ārkārtējs regulējums uh, visā ārābu pasaulē un uh, periodā līdz 2011. gadam bija centieni atkal šo sistēmu mainīt, tātad atvirzīt atkal pie vecās situācijas, bet mēs redzējām, kāda bija reakcija no liela skaita sieviešu, uh, un kā šis sieviešu status ir saglabāts tāds, kā tas bija. Nav datu tieši par sieviešu līdzdalību vēlēšanās, ir diezgan detalizēta dati. Mm, tie tiks eh, publicēti, tad, kad būs publicēts galīgais ziņojums, sieviešu ieguldījums vēlēšana organizācijā un veikšanā ir apmēram 40-50% elektrālo biroju darbnieces un vadītājs, vairāk kā 30% šo biroju vadītājs. Tālāk par sieviešu līdzlību balsojumā mums nav tāds konkrēts cipars, bet mēs zinām, ka, un te jāuzsver tas, ka uh, vēlēšanu sarakstos parlamentam bija jānodrošina paritātes princips starp sieviešu un vīriešu kārtas kandidātiem, bet tā kā bija ļoti daudz sarakstu un visbiežāk pirmais cilvēks, pirmā persona sarakstā bija vīrietis, tad tas nozīmē, ka visos šajos sarakstos kur bija tikai viens eh, deputāts ievēlēts, tad tas eh, bija vīrietis, kas šīs raksta augstgalā, kas nozīmē, ka neskatoties uz šo pienākumu nodrošināt paritāti, nav tomēr nekāda paritāte pašā parlamentā kaut gan. Situācija ir uzlabojusies salīdzinot ar eh, iepriekšējo sasaukumu. Jaunajā parlamentā ir 68 uh, deputātas sievietes, kas ir 31,3% salīdzinot ar 59 sievietēm, kas bija ievēlētas 2011. gadā. Tā tad ir zināms uzlabojums. No visiem prezidenta kandidātiem, kas piedalījās pirmajā vēlēšana kārtā, un tāda bija 27, bija tikai viena sieviete kandidāta, un viņas rezultāti nebija īpaši iepriecinoši viņai. Man liekas, bija mm, kaut kāda 0, cik tur procenti balsu, tā tad rezultāts nebija īpaši labs. Tā ka tur vēl daudz ko darīt šajā jomā. Par jauniešu līdzdalību, piedalīšanos. Mums ir dati par vecumu grupām ja tā varētu teikt. Ir vēlēšanām reģistrētiem cilvēkiem, bet nav konkrēti šādu datu par tiem cilvēkiem, kas ieradās balsot, jo tas ir praktiski nepies, neiespējami iegūt šādu statistiku. Mēģināšu šos uh, ciparus jums sameklēt, bet katrā ziņā tas viss tiks iekļauts uh, ziņojuma gala dokumentā. Runājot par or vēlēšanu organizēšanu, īpaši uzmanība tika pievērsta tam, lai veicinātu, atvieglotu līdzdalību cilvēkiem ar invaliditāti. Mm, bija vēlēšanu zīmes uh, braila rakstā, piemēram. Īpaši uzmanība tika pievērsta tieši tam, lai varētu piekļūt un iekļūt šajos vēlēšanu iecirkņos. Tā ka tik tiešām bija tādi patiesi centieni nodrošināt uh, pieejamību. Vairāk no jums. Jā, tagad pārējot pie jautājuma, ko uzdeva man Bālina kungs. Arābu līga bija nosūtījusi delegāciju. Nu, jā, mēs tā iekšēji smaidījām, tad, kad dzirdējām, kā Arābu līgas pārstāvs lielījās par šo demokratizācijas līmeni, par to, kā notika vēlēšanas eh, Tunisijā. Varbūt, ka būs arī izdarīt kaut kādu secinājumu no viņa puses, un mēs katrā ziņā vienmēr uz to varam cerēt. Bet viklāt viņi tur bija. Un tālāk citi jautājumi un komentāri. Tie vairāk saistās ar politisko situāciju tādā globālā mērogā, sociāla-ekonomiskajā ziņā, Tunisijā pirms vēlēšanām un tagad. Tātad nākamajā dienā pēc vēlēšanām ir jāsaprot, ka tas iziet, nu tā teikt, ārpus mūsu vēlēšana novērtēšanas misijas eh, darba ietvara, bet, nu, tomēr droši vien, ka var izteikt dažus komentārus. Viens no aspektiem, ko var secināt, ko var novērot pie visiem šīm trīs vēlēšanu notikumiem kārtām. Balsojums bija atšķirīgs piekrastē, valsts centrālajā daļā un dienvidos. Dienvidos un centrā Marzuki kungs attiecībā prezidenta vēlēšanās guva atbalstu un Enāda parlamenta vēlēšanās Tātad tur bija skaidri, viņiem bija lielākais balsu skaits, bet Nīda Tunes, Nafik Tunes, kas ir vēl viena partija, netik liela, bet arī, kas sevi mm, nu, prezentē kā tādu modernu, liberālu un laicīgu. Nesepsī kungs ieguva maksimāli lielu balsu skaitu tieši ziemeļu reģionā, tātad piekrastē un vienā no Tunisas uh, vēlēšana iecirkņiem Marzukī kungs uh, ieguva labs rezultāts citos uh, Tunisijas reģionos. Un tas būs tāds liels izaicinājums Tunisijas politiskajai pasaulē, kopienai, domāt, kā viņi organizēs šo valsts reģionālo decentralizāciju un arī kā viņi organizēs vietējo pašvaldību darbu, jo nepastāv autonomas pašvaldības Tunisijā. Mēs varētu gandrīz teikt, ka tāda centralizēta organizā, o, o, sistēma ir bet eh, mm, ir jautājums par eh, autonomijas eh, piešķiršanu vietējām varas iestādēm. Nu, katrā ziņā jautājums būs diezgan tāds grūts sarežģīts visā valstī, kura ir šobrīd tāds ekonomisks attīstības ceļa. Tā tad ir tāda liela izaicinājuma un mērķi. Jūs zinat, ka Eiropas Savienība, mm, kā parasti, nenovēro vietējās vēlēšanas, jo mm, Mm, tas ir tāds pavisam cits pasākums, bet mm, katrā ziņā interesanti, kā tas notiks. Tāpat arī drošība ir ļoti svarīgs jautājums, jo Lībija ir uh, Tunisijas kaimiņu valsts un situācija, ja tur pasliktinās, un kad pasliktinās, tad mm, Tunisijā arī ieplūst uh, liels uh, kaujinieku skaits kā 3-4 tūkstoši šādu kaujinieku ir Tunisijā. Arī šai situācijā jārod risinājums. Tātad šie ir tie divi lielākie mērķi. Nu, principā trīs. Tātad ir nepieciešams veikt šo demokrātijas konsolidāciju, jānodrošina ekonomiskā attīstība un jānodrošina drošība. Pat šai jaunajai valdībai, parlamentam un pilsoniskajai sabiedrībai būs nepieciešama visa iespējamā palīdzība, ko mēs un arī citi varēs un gribēs viņiem sniegt tālāk nākotnē, un es domāju, ka uh, mēs esam ļoti interesēti visos šajos procesos. Man liekas, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad notiek liels izmaiņas, būtisks izmaiņas, nu es nezinu, kā turpināt, saka runātāja Alžīrija, piemēram, ir vēl viena liela kaimiņu valsts kura šķiet gluži tāda kā sklerotiski pārbiedēta. Un sastingusi mm, politiskajā ziņā. Tad Tunisija pavisam cits uh, piemērs. Gribētu atgādināt arī, ka Enāda neizvirzīja kandidātu prezidenta vēlēšanām. Un arī Enādā izteicās pār vienu kandidātu otrajā turē, lai gan bija skaidrs, ka daudz ēnāda locekļu un, un, un vadītāju ir atbalstījuši šī kandidātu Marsukī. Bet ne tikai viņu. Tādējādi. Atsevišķi interpretē to tā, ka Enāda rīkojās piesardzīgi, lai E, nepieļautu Ēģiptes veida scenāriju, kas uh, uz Tunisību jāatstājas dziļies veidu un kuru vajadzēja novērst jeb par jebkādu cenu. Turpin priekšsēdētājs paldies, Anivīneits, un liels paldies par labajām ziņām no reģiona, no kura mēs to saņemam samērā reci. Tagad uz trim minūtēm mēs izlūdam pārtraukumu un turpinām ar Somalilendas ministru. Bueno, vamos a, a continuar ya la última parte. Turpinām mūsu sanāksmi, un tā ir mūsu sanāksmes pēdējā daļa viedokļa apmaiņa ar Somalīlandes ārlietu ministru Mohamedu Bihijonisu. Situācija šajā apgabalā ir visai sarežģīta, tas saskars ar dažādiem izaicinājumiem, it īpaši drošības un attīstības ziņā. Eiropas Savienības prioritāte ir attīstīt miermīlīgu vidi, kurā būtu iespēja veidot demokrātiju uz Somālīlanda atbalsta šādus mērķus, un jūsu stabilitāte ir viena no mūsu no, uh, eh, prioritātēm. Un tagad mēs dodam jums vārdu, ārlietu ministru, uz desmit minūtēm. Thank you very much, and let me first. Paldies! Ļaujiet man vispirms sveikt jūs no Somalilendas iedzīvotājiem. Paldies, ka devāt šo iespēju apmainīties ar viedokļiem par jautājumiem, kas saistīti ar Somalilendu. Man prieks, ka man ir šī iespēja uzrunāt Eiropas parlamentu komitejas, ārlietu komitejas locekļus par notikumiem Somalilendā. Tāpat arī Vēlos pateikties Eiropas Savienības iestādēm, tā skaitā Eiropas parlamentam, par palīdzību, kur mēs saņemam. Somālilēns iedzīvotāji no sirds jums pateicas. Vēlos koncentrēties šodien uz trim tēmām. Pirmā. Somālilendas kļūšana par neatkarīgu valsti, Somālilendas neatkarības atzīšana un mūsu vēlmi redzēt attīstības palīdzību caur attīstības fondu, Somalilands attīstības fondu, kas ir eh, iestrādātas mūsu attīstības plānā. Tur tāpat arī runāšu par mūsu attiecībām ar Somāliju un starptautisko kopienu un sadarbību apkarojot terorismu pie Āfrikas raga. Vēlos sākumā sniegt īstu kopsavilkumu par eh, neseno manas valsts vēsturi. Kā lielākā daļa no jums noteikti zina, Somalilanda bija Britu protektorāts no 1885. līdz 1960. gadam, kad tā kļuva par neatkarīgu valsti. Piecas dienas vēlāk pēc neatkarības iegūšanas Somalilenda izlēma apvienoties ar Somāliju, lai izvēl, izveidotu lielo Somāliju, kā to darīja vairākas bijušās Eiropas valstu kolonijas. Diemžēl tas bija katastrofāls lēmums manas valsts iedzīvotājiem. Gan iz uzreiz Somalilens iedzīvotāji tika izslēgti no lēmumu pieņemšanas procesa un reprezentatīvās valdības. 1961. gada decembrī Somalilēns armija organizēja valsts pārval, eh, valsts eh, varas gāšanu un 1968. gadā Bahrēl vadīja brutālu diktatūru, kas pielika savu roku, no, nogalinot tūkstošiem civiliedzīvotāju un spiežot cilvēkiem bēgt uz kaimiņu valstīm. Mūsu galvaspilsēta un galvenās pilsētas e, tika sagrautas, sabruko 91. gadā Somāliju valstī, Somalilendas iedzīvotāja izvēlējās izstāties no Somālija valsts un dibināt savu neatkarīgu valsti. Somālija nacionālās eh, kustības dalībnieki 91. gadā pasludināja neatkarību. Tikmēr daudzi veidoja mieru no augšupvērst procesu Tas bija iekšējs process un ietvēra arī samierināšanas konferences. 31. maijā 2001. gadā Somalilendas iedzīvotāji pieņēma jaunu konstitūciju, kurā apstiprināja savu vēlmu saglabāt valsts neatkarību. Somalilenda organizēja daudzpusējās pašvaldību vēlēšanas 2002. gadā, parlamentārās vēlēšanas 2005. gadā un divas prezidentu vēlēšanas 2003. un 2010. gadā. Pēdējās no tām notika eh, miermīlīga varas nodošana no vienas politiskās partijas otrai. Startautiskie novērotāji bija klāt visās vēlēšanās kopš 2003. gada un atzintās par taisnīgām. Mums ir viena eh, no labākajām demokrātijas situācijām Āfrikā. Mēs uh, saņemam finansējumu no diasporas pastāvīgi. Mums ir vairāk kā 40, 40 tūkstošu skolēnu un studentu. Un gandrīz katrā rajonā ir veselības aprūpas centrs. Mums ir arī bezmaksas pamat izglītība gan zēniem, gan meitenēm. Somalilendai vēlas starptautisku atzīšanu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Daudz valsts vēl nav atzinušas Somalilendu kā neatkarīgu valsti. Es tomēr vēlētos pievērst uzmanību dažiem būtiskiem aspektiem. Pirmkārt, Somalilenda izpilda visus kritērijus valsts status atzīšanai starptautiskajās tiesībās, kas ir paredzēts 93. gada Montevideo konvencijā. Tā ir pastāvīgi iedzīvotāji, stingri noteikti teritorija, funkcionējuša valdība un spēja uh, uzturēt attiecības ar citām valstīm. Otrakārt, 1960. Uh, gadā atjaunotā sadarbība ar Somāliju, pievienošanās Somālijai bija absolūti brīvprātīga. Anno ietvaros 35 valstis uh, paspēja atzīt Somalilendu pirms uh, mums pasludināja par Itālijas eh, Somāliju. Daudz savienības ir eh, sagravuši eh, tā, to sastāvdaļu atgriežoties pie startautiskā. Senegambija kļuva par Senegālu un Gambiju. sabrūkot apvienotie arābu republikai nozīmēja Ēģipts un Sīrijas izveidošanu. Viņu mēs atbalstījām atšķirīgu versiju. Protams, atzīšana ir juridisks, nav juridiskos, bet politisks. Un jāsaprot, ka valstis, ne visas valsts vēlas atzīt to, un pastāv zinām nervozitāte par eh, esošo robežu mainīšanas iespējamību. Bet es nepiekrītu šādai nostājā attiecībā pret Somalilendu. Manas valsts robežas ir tādas pašas, kādas bija Britu protektoriātam savulaik. Līdz ar to mēs vienkārši prasam atgriezties pie koloniālā laika robežām. Kā jau sacīju, iepriekš Somalilenda jau ir bijusi neatkarīga valsts un to pieņēma starptautiskā kopiena. Un, un tas, ka Eiropas Savienība, ka mēs varam būt daļa no starptautiskās kopienas 1960. gadā no 26. jūnija līdz 1. jūlijam. Somalilēns iedzīvotāji ir skaidri un atkārtoti pauduši, tīpaši 2001. gada referendumā, kur 97% no iedzīvotājiem balsīja par Somalilendas atzīšana par neatkarīgu valsti. Somalilands republika ir demokrātiska valsts, Somalilandā ir miers, stabilitāte un tiesvara. Diemžēl starptautiskās sabiedrība nav, vērus, nav ņēmus vērā šos faktus. Un Eh, nav eh, pieņēmusi tās robežas, kas pastāvējuši līdz 91. gadam. Kaut arī mums ir nepieciešams stabilizēt situāciju un attiecības ar Somāliju, mēģinājums atjaunot to, eh, balsoties uz robežām, kas pastāvē tikai 31 gadu, nav pareizi, un tad tā tikai rodas konflikti. Galu galā, izmantojot matemātiku, Britu protektorāts pastāvēja 76 gadus pirms Somālijas republikas izveidas saskaitot gadus, kad eh, Somālija bija Britu protektoriāts, ar to, kad atguvām neatkarību. Un esam bijuši e, eh, neatkarīgi valsts vairāk kā gadsimtu. Kamēr Somālija ir daudz mazāk laika pastāvējusi kā atsevišķa nācija. Līdz ar to mēs saprotam, ka vīzija par lielāku Somāliju vairs eh, nav spēkā. Kāpēc ir mēģinājumi piespiest mūs e, būt daļai no tā? Mēs varam pastāvēt līdzās miermīlīgi. Somalilendā ir spējas un vēlme palīdzēt Somālijai atrisināt tās eh, problēmas. Mēs aicinām starptautisko sabiedrību, Eiropas parlamentu un dalību valstis atzīt realitāti, kāda pastāv uz vietas, ir pienācis laiks pieņemt ideju, ka Somālija un Somālilendas eh, kopīga pastāvēšana nav iespējama, mēs varam pastāvēt līdzās. Līdz ar to mēs nevaram atgriezties pie sabrukušu valsts principu. Eiropas Savienībā ir svarīga loma, koordinējot eh, starptautiskās eh, sabiedrības viedokli, paskatīties no jauno šo situāciju. Tie, kas pretosies eh, spējai domāt no jaunu, visdrīzāk nespēs pieņemt arī izmaiņas ap Āfrikas ragu vispār. Mēs varētu piesaistīt tiešās investīcijas un saņemt aizdevumus no sakoskam finanšu iestādēm, ja mums būtu neatkarības status un atzīšana. Šāda finanšu palīdzību palīdzētu izveidot darba vietas, ļautu valdībai gūt ieņēmums un palīdzētu nodrošināt labāks pakalpojums Somalilēns iedzīvotājiem, mazinātu bezdarbu, it īpaši jauniešu vidū, kas mazinātu terorismu un ekstrēmismu pievilcību lielāku valstī ņēmumu palīdzētu Somalilendai uzlabot situāciju arī bruņotajos spēkos, lai tā kļūtu par efektīvāku partneri, apkarojot ekstrēmismu, pirātismu, terorismu un visu šīs sliktās lietas, ko mēs pasaulē redzam. Lielāka labklājība var izstiprināt mūsu demokrātiju un ļautu mums uh, rīkoties vēl kā labākam piemēram tādām valstīm kā Somālija, eh, parādot, kā var no apakšas uz augšu uzbūvēt demokrātiju un pāris vārdi par attiecībām starp Somāliju un Somālilendu. Atcīmredzam iemeslu dēļ mēs izjūtam empātiju ar Somālijas iedzīvotāju ciešanām un esam pateicīgi Amasomam un starptautiskajai kopienai par atbalstu, kas ir tiekts Somālijai. Sakam paldies arī Eiropas tiem Eiropas Savienība, kas palīdz šajos procesos reģionā un ceram, ka Somālijā atjaunosies miers, jo iedzīvotāji ir pelnījuši tieši to. Protams, ka mums ir politiskas eh, domstarpības ar valdību Mogadišu, bet mēs to cenšamies atrisināt sarunceļā. Un Somalija un Somalilendas dialogs, kas aizsākās 2012. gadā, ir veidots ar mērķi uzlabot situācijas starp divām valstīm, un Turcija ir palīdzējusi šajā procesā. Mēs vēlētos, lai Eiropas Savienības dalības valstis aktīvi piedalītos šajā dialogā starp Somāliju un Somalilendu. Mēs uzskatām, ka šis dialogs var virzīties uz priekšu un uzskatām, ka tieši caur dialogu mēs varam arī panākt neatkarību no saviem brāļiem Somālī. Tikšanās starp Somalilands e, prezidentu un Somālī prezidentu pagājušajā mēnesī palīdzēs turpināt šīs sarunas un esam apņēmušies pieturēties pie tām saistībām, kas ir uzņemtas. Džibutī prezidents labprāt piekrita uzņemt šīs sarunas, būt kā starpniekiem, tad, kad tas ir nepieciešams. Mēs vēlētos skaidrāku atbalstu šim dialogam no Eiropas Savienības un tām, tās dalību valstīm. Eiropas Savienība bija klāta pirmajā sarunkārtā, bet kopš tā laika vairs nav piedalījusies. Vienošanās par valsts statusu Somalilendai palīdzēs nodrošināt mieru un cerams, ka draugi Eiropas Savienībā būs gatavi sadarboties vairāk. Mēs arī vēlamies uzrunāt ANO, Egatu un Arābu līgu. Somali, vē, Somalilenda vēlas piedalīties cīņā pret terorismu, pirātismu un ekstrēmismu. Mēs esam islamistisku valsts, kas ir absolūti pret terorismu. Lielākā daļa mūsu budžeta tiek tērēta drošībai. Mēs vēlamies nodrošināt mieru reģionā un apmainīties ar informāciju ar citām valstīm par zināmiem teroristiem. Mēs labi apzināmies, ka terorisms, kur saknes ir mūsu reģionā, izmanto uh, arī iespējas darboties Eiropā pirātisms pie Somālija krastiem, e, diemžēl ir pieaudzis pēdējos divos gados. Somālija ir piedalījusies starptautiskos centienos apkarot pirātismu reģionā. Mēs piedalāmies arī starptautiskajā kontaktgrupā, apkarot, apkarojot pirātismu pie Somālijas krastiem. Mēs cenšamies arī uzlabot reģionālu eh, kapacitāti, spēju reaģēt. Un esmu ļoti pateicīgs par atbalstu, ko esam saņēmuši no Eiropas Savienības. Tieši Somalilendā tika izveidots pirmais birojs, un drīz vien tam pievienosies Dānija un apvienotā karaliste. Un cerams, ka cits dalību valsts arī Nacionālās plānošanas ministrs, mans kolēģis, varēs sniegt papildus informāciju par uh, atbalstu, kas ir nepieciešams eh, mūsu valstī vai par atbalstu, kas ir jau sniegts. Ar turpmāko Eiropas Savienības atbalstu Somalilenda var samazināt jauniešu bezdarbu, nostiprināt tiesu varu un apkarot E, dzimumu e, vardarbību, tā skaitā sieviešu ģenitāliju kropļošanu. Paldies par jūsu uzmanību šodien. Somalilanda ir miermīlīga nācija, demokrātiska nācija, stabila nācija. Un mēs augsti vērtējam atbalstu, kur saņemam no Eiropas Savienības. ja mēs tiktu atzīti startautiski, mēs varētu darīt daudz ko vairāk, lai stabilizētu situāciju pie Āfrikas raga. Paldies! Paldies, ministra kungs, un tagad mēs varam pāriet pie deputātu stāšanās. Vispirms eh, līdzkungs un tā kā eh, laiks mums vēl ir, un runātāji nav pārāk daudz, mēs varam samērā brīvi izmantot laiku. Liels paldies! Es esmu šeit. Liels paldies par jūsu uzrunu. Paldies, ka ziņojāt par to, kāda ir bijuši notikumi. Esmu lasījis arī ziņojumu par to, cik jums uh, grūti gāja arī neatkarības e, iegūšanas procesā. Teiksim, jūsu situācijas dēļ de, ir grūti arī izveidot šīs demokratiskās struktūras, bet soli pa solim jūs to esat darījuši. Liels paldies par to, ko jūs darat kā valsts, apkarojot un palīdzot apkarot pirātismu pie Āfrikas raga arī par jūsu paziņojumu, par to, cik svarīgs jums ir terorismu apkarošanas jautājums reģionā. Aktīvi vēršoties pret to un palīdzot to darīt citiem. Man ir divi jautājumi. Viena lieta, ko jūs pieminējāt, ir Eiropas birojs un Eiropa kā lielākais naudas devējs. Varbūt jūs varētu ieskicēt, kur ir e, varbūt e, aktīvākās jomas, kur ir nepieciešama palīdzība. Vai jūs esat apmierināti ar to atbalstu, kas tiek sniegts, vai varbūt ir kādas e, jomas, kur jūs izjūtat nepieciešamību, kur Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt? Un otra lieta, jūs pieminējāt, ka Dānija un apvienotā karaliste aktivizējās arī izveidojot savas pārstāvniecības jūsu valstī. Bez šīm divām, kuras vēl ir tās valstis, kas e, jau sadarbojas ar jums? kuras ir tās, kas visaktīvāk darbojas, uzturot kontaktus ar jums, darbojoties reģionā un atbalstot procesus gan reģionā, gan pie jums. Paldies Gāler kungam tālāk vērts. Jā, paldies, ministra kungs. Paldies par jūsu sacīto. Dažreiz ir tā, ka sen pastāvošas atzītas valstis sabrūk, bet citas teritoriāls vienības, kas nav starptautiski atzītas, faktiski attīsta spēju būt par valsti, izveido pārvaldes struktūras un vismaz uh, nodrošina cilvēkiem drošību un dod viņiem cerības. Tāda situācija mums arī šobrīd ir šeit, saistībā ar jūsu valsti. Mans jautājums būtu šāds. Āfrikas Savienības ietvaros, kā jūs vēlētos rīkoties, vai jūs cenšaties nu, iet tādā kā reklāmas braucienā cauri Āfrikai, uh, Ehm, sekot Sudāns, piemēram, varbūt, ehm, lai panāktu vispārīgu atzīšanu Āfrikas ietvaros. Jeb varbūt jūs liekat vairāk uzsvaru uz to, lai izveidotu de facto attiecības ar jums pirms vēl starptautiskās atzīšanas. Citiem vārdiem sakot, jūs sakat, ka jūs esat ar mieru sadarboties projektos attīstības jomā, kas būtu kā ceļš ar mazāk konfliktiem, jo mēs redzam šobrīd, ka kā Eiropas Savienība mēs vairāk atbalstam valdību Mogadišu, tur arī mācību misija, Ugandā, ko mēs atbalstījām, izglītojām cilvēks, Amisom atbalstam, cīnoties pret Alšababu. Mums ir arī perspektīva citai presakot, otrai Somālijas daļai. Un tad jautājums, kā tas viss iet kopā? Vai es varu secināt, ka ne, teiksim, netiek veidots tāda konflikta situācija ar Mogadišu, bet tā vietā tiek mēģināts uh, diskusiju veidot. Kāds ir jūsu skatījums? Cik lielu ir jūsuprāt gatavība Mogadišu uztvert jūs nopietni, kā nopietnu sarunu partneri, uh, Un tad, eh, ja apstākļi to atļaus, spērt soli tālāk un akceptēt jūsu valstiskums status. Tanuk. Paldies, Tanok kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, man. Es jau ļoti ilgi un sen esmu atbalstījis premjerministra kunga lūgumu pēc neatkarības atzīšanas. Un mana grupa ir eh, ļoti saprotoši attiecībā uz šo lūgumu, un iepriekšējā parlamenta sasaukumā es biju referents um, jautājumā par Āfrikas ragu, bet bija grūti kļu, um, gūt atbalstu šajā komitejā, uh, lai uh, nonāktu pie Somalilendas atzīšanas jautājuma. Varbūt es esmu vienīgais deputāts uh, šeit zālē, kurš ir bijis Somalilendā, esmu bijis vairākās vietās un saņēmu tādu karalisku sagaidīšanu toreiz, kad bija, un jāsaka, jūsu valsts ir stabilitātes un demokrātijas paraugs ļoti tādā nestabilā, trauslā reģionā, kā jūs teicāt. Jūs jau runājāt par visiem morālajiem, juridiskiem un legāliem, juridiskiem apsvērumiem, kāpēc Somālīlēna būtu pelnījusi atzīšanu, jo principā jau jūs bijāt nedēļu atzīti kā neatkarīga valsts 60. gadā. Un e, jautājums, ko es gribētu uzdot, kāpēc Džibutī ir valsts? Tā bija Franča, Somālija, turpat blakus, un e, šķiet, ka viņi bija kaut kā, nu, tā kā gudrāki, viedāki, un sagrābu paņēma kaut kādu teritorijas daļu un nodrošināja, ka viņiem ir tiesības uz savu neatkarību pēc e, kolonizācijas beigām, kad Francija to pameta. Nu, jau 25 gadus tā ir stabila pašvaldība, un, kā jūs teicāt, jums ir viss visi valsts kritēriji. Jūs cīnties pret pirātismu, pie Somālijas krastiem esat turējušies pret Jālšabābu, esat nodrošinājuši savā valstī tādu. Mm, mērenu režīmu un katrā ziņā gribētu atbalstīt jūsu centienus, bet neviena Āfrikas Savienības valsts to nav atbalstījis. Jāsaka, Londonā, tad, kad notika konferences par Somālijas jautājumiem mm, paziņojums par Somālīlēnu tika atstāts kā tāds atvērts jautājums. Tas netika noraidīts, bet arī netika nu, nekādā veidā risināts. Bet kopiena, pasaules kopiena kopumā joprojām mm, it kā lolo tādu sapni, lai savienot, apvienot šo sabrukšo valstu Somāliju, un ir šie mm, bezjēdzīgie saukļi, un uh, Mogadišu gan kulturāli, gan politiski atrodas ļoti tālu no Somālīlendas, un uh, Katrā gadījumā es domāju, ka jūs, ja būtu atzīt kā neatkarīga valsts, jums būtu vēl draudzīgākas attiecības. Eh, Dienvidu Sudāna un Eritreja ir eh, divas jaunas neatkarīgas valsts, kas tapušas eh, šajā reģionā, un es domāju, ka jums noteikti būtu daudz pozitīvāk nākotnē, ja būtu neatkarīga valsts. Bet tad ir jautājumi, viens varbūt šāir kungam, kādi ir, kādas ir iespējas berberi iedzīvotājiem attiecībā uz viņu darbību un tirzniecību Un kā ir ar dabas resursiem naftu un gāzi, bija runa par naftas eh, pārvadu, kas varētu iet cauri jūsu teritorijai, kas varētu dot jums zināms ieņēmums, vai ir kaut kādas uh, iespējas, ka tas notiktu, bet Melšanā ļoti to gribēja, bet tagad viņš jau ir uh, miris. Nu, uh, kas ir noticis attiecībā uz jūsu ieguvas industriju potenciālu? Paldies, Tanakungam! Paldies, Tanakungs, un ir palikuši trīs runātāji un lūdzu arī, lai ievērā tulku darba laiku, iekļauties pāris minūtēs katru Kēlānu kungs. Paldies, ministra kungs. Gāler kungs izteica ļoti labu komentāru, ka tad stabils valsts ir sabrukušas, bet Somālīlanda ir nodrošinājusi progresu. Man ir vairāk draugi, kas ir Somālīlandas draugi un ir ziņojuši par tādām pozitīvām lietām par attīstību Somalilendā. Es domāju, ka pastāv tādi ļoti nopietni argumenti, kas būtu ņemami vērā. Tas ir um, efektīva darbība, demokrātiskas vēlēšanas, referendums. Tas viss notiek reģionā, kurā valda nestabilitāte, terorisms. Es jūtu līdzi, saprotu jūsu mērķus. Un, uh, jā, pirmais ir Āfrikas Savienības satieks. Manuprāt, tā būs izšķiroši svarīga. Ja jūsu paša kontinenta valsts atbalstīs jūsu mērķus un centienus, tad noteikti būs vieglāk šis ceļš. Bet jāsaka, man šķiet ļoti pozitīva šī zīme, ka Eiropas Savienības birojs ir uh, izveidots jūsu uh, zemē. Uh, Bet galvenais kritērijs tomēr būs šī uzstājība un spēja demonstrēt, ka jūs varat stabilizēt reģionu, nodrošināt tiesiskumu, progresu un uh, jums šeit noteikti būs daudz atbalstītāju un es ļoti ceru, ka šis atbalsts arī izpaudīsies politiskā līmenī. Paldies Kelam kungam. Jo, jo ir gloda. Paldies. Vārds nākošai runātājai, Cebelas kundzei. Man ir liels prieks būt šodien šeit klāt. Es esmu viena no jaunajām parlamenta deputātēm, bet iepriekš es darbojos Zviedrijas parlamentā astoņus gadus ārlietu komitejā. Un es esmu ļoti cieši sekojusi jūsu darbam. Mēs esam nosūtījuši vairākas delegācijas uz Somalilendu. Un eh, man šķiet, ka jūs esat tiešām tāds demokrātijas modelis Āfrikā. Jautājums, ko gribētu jums uzdot. Nu, Puntlanda atrodas eh, arī ļoti tuvu eh, jums. Puntlanda ir pavisam savādāks status Esmu tikusies ar daudziem cilvēkiem no Puntlandas, un viņi teikuši, ka viņi nevēlas, lai būtu viņiem neatkarīga valsts, bet viņi grib pietiekama autonomija. Tā ka man ir jautājums, kādas ir jūsu attiecības ar Puntlandu šodien? Vai Puntlanda joprojām vēlas neatkarību, vai arī viņi vairāk izvēlas autonomijas ceļu? Paldies, un tagad pēdējais runātājs. Paldies. Priekšsēdētāji ir ļoti liels prieks jūs redzēt šodien, saka Kārver kungs. Un uh, es uh, uh, tik tiešām jāzina, ka jūsu diasporas pārstāvi ir daudzās arī Eiropas valstīs. Šodien rānā nav demokrātijas diena, un tāpēc uh, Somālijas, Somālija lēns atzīšana ir tas labs temats, ko šodien pārunāt. Man, eh, es novērtēju šo pozitīvo eh, noskaņojumu jūsu delegācijai. Ir vairākas valstis jau šajā uh, reģionā. Tātad pastāv internacionāli precedenti. Esmu strādājis pie sarunām ar Somāliju, Džibūti, un es ceru, ka tās turpināsies, virzīsies priekš pozitīvā veidā. Esmu uh, Somālīlandā ir uh, skaidri noteikts vēlēšana tiesības, un man ir prieks redzēt, kā apvienotā karaliste, Dānija un Nīderlande uh, ar Norvēģijas atbalstu, ka tās ir atbalstījušas Somālīlandas uh, attīstību un attīstības finansējumu. Es apsveicu darbu ar Geizā par šīs slimnīcas izbūvi un veselības aprūpas sievietēm Tāpat arī apsveicam ir cīņa pret uh, sieviešu uh, ģenitāliju kropļošanu. Un šo gadījumu skaits samazinājās par 25% pēdējo gadu laikā. Un ANO apvienotā kalistē, es domāju, ka mums būtu laiks eh, ķerties un atzīt uh, eh, Somalilendu. Es gribēju publiski izmantot iespēju pateikties Čārlzam Tenokam, kaut gan mēs esam politiski oponenti, bet par, pateicos viņam par tādu ilgstošo atbalstu Somalilendai, tāpat arī par privāto atbalstu manai iniciatīvai. Un es eh, ceru, ka mēs tik tiešām varēsim sastrādāties mūsu delegāciju starpā šajā jautājumā un aicinam jebkādus interesētus kolēģus sazināties ar mani Nevienai politiskai partijai vai delegācijai nevajadzētu atteikties uh, no šī projekta. Mums ir jāatbalsta šī uh, sunīta valsts uh, reģionā, kas varētu dot liels cerības šajā ļoti nemierīgā reģionā. Tā kā mums ir palikušas tikai 5 minūtes, es lūdzu jūs izteikties maksimāli īsi, lai tūkus mēs varam laicīgi atbrīvot. Ist Paldies, atbildēšu uz dažiem jautājumiem, un mans kolēģis arī atbildēs par attīstības jautājumiem, bet uh, gribu pateikt uh, lielu paldies vācu valodā tiem, kas uh, izteica komentārs uh, vāciski, jo man ir bijusi tā iespēja vācīties Vācijā kādu laiku, un, uh, bet mana vācu valoda droši vien ir nedaudz vairāk ierūsējusi kā angļu. Jautājums, kas tika uzdots par Eiropas Savienību un IGAT un uh, sarunām. Kā jau es teicu iepriekš, Somalilanda bija agrāk pagātnē neatkarīga valsts, un tā ļoti atšķirās no Dienvidu Sudānas un Eritrejas un citām valstīm, kas ir ieguvuši neatkarību. Mēs bijām neatkarīga valsts un esam un savulaik nolēmām pievienoties Somālijai ar nolūku, protams, ka mums būs uh, lielā Somālija ar Džibuti. Bet šis vienotības akts nekad netika ratificēts. Mēs principā varam uzskatīt sevi par neatkarīgu valsti, bet esam bijuši neatkarīgi agrāk un uzskatām, ka Somalilands piemērs gadījums ir tāds unikāls, vienreizies gadījums, kāds vēl nekad nav bijis pieredzēts. Lielākā daļa citu valstu, teiksim, jā, Ēģipta un Sīrija, līdzīgs gadījums, un arī trīs iepriekš minētās valsts tāpat, bet mums ir bijusi mūsu neatkarība, esam bijuši starptautiskās kopienas dalībnieki, un mēs esam nolēmuši un nolēmām pievienoties Somālijai, un tagad esam nolēmuši atkal atgūt savu neatkarību Protams, mēs gribētu, lai šis process notiktu dialoga formā, caur sarunām, un esam uzsākuši šo procesu, bet domāju, ka skumīgākais ir tas, ka Somālija nav bijusi stabilā situācijā. Somālija ir bijusi tādā milzīgā izmaiņu un grūtību procesā, un tikai tagad starptautiskā kopiena atzīst to, ka Somālija pastāv tikai ar starptautiskās kopienas atbalstu un mēs esam uzsākuši paši savas sarunas 2012. gadā un ceram, uzskatām, ka šīs sarunas novedīs pie tādas draudzīgas uh, šķiršanās. Šķiršanās uh, divu valstu starpā, kuras pievienojās viena otrai brīvprātīgi, un tagad mēs atkal gribam atgriezties atpakaļ savā statusā, kāds mums bija uh, mūsu neatkarības laikā. Protams, kāds teica, ka Džibuti ir valsts. Džibuti arī bija Francijas uh, Somālīlēna tajā laikā. Un viņi ieguva neatkarību, un viņi izlēma nepievienoties Somālijai, jo viņi jau redzēja mm, šīs problēmas, kādas notika Somālijā tajā laikā, un ar Francijas valdības iespējams atbalstu, un Džibutī ļoti viegli rīkojās, un viņi nolēma iet savu ceļu un izvēlējās nepiedalīties procesā, kurā mēs tagad esam nonākuši. Mums ir darbība, darbīga, efektīva valdība, mums ir stabila demokrātiska valsts. Mēs uzskatām, ka, mums, ka mēs esam izpildījuši visas valsts definēšanai nepieciešamās uh, prasības. Mums ir robežas, mums ir iedzīvotāji, esam noslēguši līgumus ar Eiropas Savienību un citām valstīm. Mums ir ļoti labas uh, saiknes ar saviem kaimiņiem, mums ir vēstniecības daudzās pasaules daļās un tiek pieņemts arī mūsu pasas. Un, Mēs esam pasēmri un ceļot uz Āfrikas daudzām valstīm un citām pasaules daļām. Tātad mēs sevi saskatām kā neatkarīgu valsti, bet, protams, tāpēc, ka trūkst atzīšanas un trūkst atzīšanas no starptautiskās kopienas un apvienotām nācijām, tad mums ir problēmas tālāk ar attīstību, un mans kolēģis par to varēs sīkāk izteikties, bet es tikai gribēju uzsvērt to, ka Puntlanda, piemēram, ir Somālijas daļa, Puntlandu ir Somālijas itāļu daļas sastāvdaļa, un viņi ir nolēmuši palikt kā tāda. Somālijā, Somālija šobrīd ir federāla valsts, ir eh, vairākas eh, daļas tajā, un Puntlanda ir viena no Somālijas daļām. Tātad tā ir bijusi Somālijas Itālijas daļa. Somālilanda ir cita lieta, jo mēs bijām Britu protektorāta teritorija un mēs savu neatkarību ieguvām pirms Itālijas daļa, tātad kuras daļa bija Puntlanda, mainīja savu status Puntlandu, tātad, ja teicu, ir uh, Somālijas uh, daļa, tā nevēlas būt uh, šķirta no Somālijas. Tātad tas ir federāls valsts princips un struktūra. Un, protams, ka tas tā arī paliks un saglabāsies, bet Somālīlanda, kā es teicu, ir bijusī Britu kolonija ar savām skaidrām robežām, kurai ir bijusi savs neatkarīgs periods, un mēs uzskatām, ka mūs ir jāatzīst. Juridiski es uzskatu, ka mums ir uh, pamatojums un taisnība, bet mēs gribētu tie politiski griezties pie saviem kolēģiem un risināt jautājumu, un esam iesaistīti gan EGAT, Mm, procesā esam apmeklējuši Keniju, Džibuti, Ugandu un citas. Mums ir vēstniecības visām, visā šajās kaimiņu valstīs, un esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības un dalība valsts varēs sniegt mums šo atzīšanu. Ko mēs sagaidām no Eiropas parlamenta? Jums jāsaprot, kāda ir mūsu situācija, un jāsaprot Somālīlēndas vēsture, un jāatbalsta mūsu uh, lieta, jo, man liekas, ka esam darbojušies veiksmīgi, un uh, Bieži vien pasaulē cilvēki kompensē kārus. Un skatoties uz Somāliju, es domāju, ka ļoti daudz dalībvalsts investē ļoti daudz naudas Somālijā un citās eh, vietās, Centrāla Afrikas Republikā un citur. Darfūrā notika eh, apvienoto nāciju mm, miera nodrošināšanas operācijas, nodrošināt mieru un stabilitāti, bet es domāju, ka visus jā, interesē atbalstīt tās valsts, kuras ir nestabilā situācijā, bet ja mums iet ļoti labi, un ja mums ir labi rādītāji, tad tā vietā, lai mūs atbalstītu un veicinātu un kompensētu par labo darbu, diemžēl mēs tiekam aizmirsti, un ir cilvēki, kas saka, nu, viņiem taču klājas ļoti labi, nu, tad lai viņiem klājas labi, bet uh, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu veicināt un Eiropas parlamentam vajadzētu aicināt uz to, lai tie, kas paši ir labi tikuši galā, arī tiktu kompensēti, atzīti un ie, veicināti, lai viņiem tiktu dot iespēju spīdēt un darboties tālāk. Tā mums ir nepieciešams jūsu atbalsts attīstības ziņā, bet es domāju, ka tagad došu vārdu savam kolēģim, ja jūs neiebilstat pret cienījamo priekšsēdētāju. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lo siento, porque no tenemos más tiempo. Los... Diemžēl mums nav vairāk uh, laika. Uh, bet atbildiet uz vienu jautājumu, tikai uz vienu, jo tūkiem ir jādodas projām. Right, well, uh, well, thank, thank, thank you very much, I think, with the question with regard... Liels paldies par Uh, Expressed... Serba iedzīvotājiem valdība vairāk kārt ir norādījusi, ka ir uh, vēlme izmantot Berberu ostu vienai trešdaļai importa un eksporta. Kā jūs zinat, mēs izmantojam šobrīd tikai Džibuti ostu, un uh, Berberas iedzīvotāju skaits palielinās, pieaug, un Džibuti droši vien vairs um, nevarēs nodrošināt visu šīs vajadzības. Uh, berberi var būt kā vārti arī Dienvidsudānai, ne tikai Somālijai un Eiropas Savienībai, un IGAT ir jāatzīst tas, un Berbera iespējams būs uh, koridors, kuru arī Eiropas Savienība ir ļoti atbalstījusi. Par gāzes cauruļu vadu tas arī jautājums ir, uh, kas ir minēts. Es domāju, ka uh, Ķīnas uzņēmumi šogad jau sāk uh, pētīt šos gāzes iegulu laukus un iespējams, ka mēs varēsim izmantot Berberu, kā es teicu, kā ostu, lai varētu eksportēt gāzi no Etiopijas. Un Somālīlendā ir dažādi resursi. Mums ir uh, naftas ieguvas uh, uzņēmums. Esam devuši, devuši koncesijas šiem uzņēmumiem uh, iegūt uh, naftu, tāpat arī citu citi minerāli iegūs uzņēmumi darbojas mūsu valstī. Paldies Somalilandes delegācijai. Mums pat vēl palika pāris minūtes. Paldies, saka priekšstādātājs arī tūkiem, un mēs ar to mēs beidzam darbu. Tiekamies 26. janvārī pulksten trijos. Very much. Can you just take a, a, a, a, a. Hello.